Godātie kolēģi, labrīt! Un laipni lūgtu šo otro mūsu sanāksmes dienu. Ceru, ka esat labi atpūtušies, izgulējušies. Ceru arī, ka vakardienas gastronomiskās izvietības jums bija paprātam. prātam. Ceru, ka esat izlasījuši arī dokumentus. Mums vēl pusdienas darbi ir priekšā. Un šajā saistībā gribētu pateikties ministram Kalušekam, ka viņš varēja būt šeit ar mums šorīt. Viņš piedalījās arī vakar viesībās. Paldies, Kalučeka kungs! Pirmdien un otrdien notika ekafina sanāksme. Jūs droši vien gribēsiet mums pastāstīt par to, pastāstīt par darba kārtību, ko ministru padomē apsprieda šai saistībā attiecībā uz PVN. Tas ir viens no tematiem, kas tika apspriests arī iepriekšējā, arī komisāra klātbūtnē, Kovāča kunga klātbūtnē, tika runāts par pasākumu efektivitāti. Un tika pieminēts, protams, arī banku sektors. Fakts, ka banku sektorā šobrīd nav kārtības. Nu, protams, ir viss, kas no tā izriet. Un, protams, tad arī šie te pasākumi par um, toksisko, jeb nepareizo aktīvu, tā teikt, iežogošanu, jeb norobežošanu. Gribētu pateikties arī savam līdzpriekšsēdētājam, kas ir atbildīgs par ekonomikas lietām Čehijas parlamentā. Tur viņš vada šo ekonomikas lietu komiteju un došu viņam vārdu pēc pāris minūtēm arī ievadvārdiem. Turklāt gribētu pateikties arī Lorenzo Bīnijas Magī kungam, ka viņš atkal varēs ierasties šeit pie mums un piedalīties šajā darbā. Viņš savukārt ir Eiropas centrālās bankas valdes loceklis un īpaši atbildīgs par starptautiskajām attiecībām Eirozonu. Un tāpēc mums būs iespēja uzdot viņam arī jautājumus par šiem jautājumiem. Šobrīd daudz runā par jaunu Brettonvudu. Vudu par valodas maiņas kursu jautājumiem, nu, protams, uzraudzības jautājumu. Kopš 2002. gada Eiropas centrālā banka, manuprāt, nu, bija tādā situācijā, ka tā vajadzēja uzņemties lielāku uzraudzību sektorā. Atsevišķās dalībvalstīs šo lēmumu apstrīdēja Un uzraudzība, jāsaka, līdz ar to nav līdzvērtīga. Visās dalībvalstīs bija jā, jāveic koordinācija. Un tagad krīzes ietvaros, jāsaka, daudz vairāk iedzīvotāji runā un atklātāk runā par to, kādu uzraudzību te šeit būtu jāizteno ECB. Notiks arī pēc tam darba grupu tikšanās. To vadīs Žaks Delaguzjērs. Tur būs arī Barozo kungs, un tur šie uzraudzības jautājumi tiks apspriest. Domāju, ka tas ir jautājums, kas pilnīgi noteikti ir atvērts diskusijām. Tie, kas nebija vakar šeit, tiem varu pastāstīt vēlreiz, ka, ka šī sanāksme tiks translēta arī internetā lapā, kas ir ekonomikas komiteja. Diemžēl dokumenti ir pieejami tikai angļu valodā, bet es pilnīgi noteikti lūdzu jūs apskatīt arī šos divus dokumentu kopumus, pētījumus, kas izdalīti, tie atrodas jūs, uz jums uz galda. Tur ir arī minēts e, ekspertu panāšas, ekspertu kopums, kas piedāvā savus pētījumus. E, šī dokumentu kopuma ietvaros. Viens no dokumentiem ir par atgūšanās plānu, otrs par glābšanas pasākumiem banku sektoram. Šie ir pilnīgi divi neatkarīgi pētījumi. Un e, jāsaka, tajos iekļūst atzināms kritiskas, nu ne tik daudz negatīvs, cik vienkārši tādas intelektuālas analīzes komentāri par konkrētiem jautājumiem tiek salīdzināti visi šie dažādie atgūšanās plāni, un šobrīd mums vajadzētu šīs abas stratēģijas Eiropas eh, koordināšanas ietvaros arī īstenot. Eiropas mēroga koordinācija varbūt līdz šim nav bijis tik, poz, tik eh, izmantojis visu potenciālu, kā mēs to vēlētos. Nu, un tagad līdzpriekšādātā kungs, varbūt to es noslēgšu savus ievedvārdus, un varbūt jūs varat iepazīstināt mūs ar šī rīta diskusiju tematiem, pēc tam došu vārdu ministram. Un, dāmas un kungi, tā kā mums šeit ir divi e, runātāji, uzaicinātie runātāji, tad mums ir jāorganizē, jāsorganizē šeit. Šeit ministra kungs jums laikam jādodas prom pēc kāda laika. Nu tad tādā gadījumā es gribētu ierosināt, ka ministram mēs dosim iespēju nākt klajā ar saviem iedvardvārdiem vispirms, un pēc tam mēs dosim vārdu pārējiem uzaicinātajiem viesiem. Tagad Kālaša kungam. Līdz priekšsādātājiem. Došu vārdu Beres kundze, ministra kungs, dāmas un kungi. Ir liels gods, ka var būt šeit un arī vadīt līdz, būt līdzpriekšādātājs šai sanāksmē. Protams, vienmēr pienāk pirmā reize visām lietām mūsu dzīvē, un arī Čehijai šī bija pirmā reize, kad tā uzņēmās Eiropas Savienības prezidentūras lomu. Un pirmo reizi savā dzīvē, jāsaka, man ir arī tas gods līdz, būt līdzpriekšādātājs šādā ļoti svarīgā notikumā. Un tāpēc eh, piedodiet man, esiet iecietīgi, ja nu man gadītos pieļaut kādu kļūdu. Domāju, ka šāda iecietība palīdzēs mums saprasties vēl tikai labāk. Ievada vietā es gribētu teikt eh, šādi. Finanšu pasaule, ekonomikas pasaule, tās savā starpā ir ļoti cieši saistītas. Un 2007. gada beigās mēs saņemam pirmos signālus no ASV par to, ka finanšu pasaule nav tik stabila, kā mēs cerējām. Pirmie signāli par iespējamām grūtībām toreiz eh, jau nonāca līdz mums, un 2008. gads pilnīgi skaidri parādīja, ka tieši tāds arī ir banku pasaules šķiet e, tika skarta pirmā, bet pēc tam papildus ietekmi bija jūtama arī finanšu tirgos, tas noved arī pie neskaidrības. Nu, un, protams, arī valdības e, sāk izmantot dažādu veidu pieejas, lai problēmas risinātu. Un katrai tautsēmniecībai, katrai ekonomikai bija atsevišķs priekšstats par to, kā situāciju labot. Uh, Jāsaka, tautsēmniecības eksperti, ekonomikas eksperti apgalvo, ka tas ir ciklisks, eh, cikliska parādība, un lai kādus resursus mēs arī šobrīd neizmantot, lai apturētu šo ciklisko parādību, tas tomēr sot neiespējami. Nu, tā tiek runāts. No otras puses, savukārt, politiķi ļoti labi zina, ka viņiem ir tomēr kaut kas jādara, lai pieņemtu kaut kādus pasākumus, kas spētu radīt tādas pozitīvas cerības uh, un uh, gaišāku skatu uz nākotni. Un nu, to es gribētu uzsvērt, šīs pozitīvās perspektīvas. Tā tad vienalga, vai esam uh, labējie vai kreisie, bet ja spējam vienoties savā starpā, ja spējam atrast tādu dzīves modeli, tādu turpināšanas modeli, kas būtu līdzīgs vismaz kaut kādos pamat, pas, pamat, pašos pamatos, tad es domāju, tā būtu jau politiska uzvara, jo tieši pozitīvās cerības, pozitīvās perspektīvas, uh, Eh, ir tās, kas spēja nomierināt šobrīd šo ļoti eh, vētraino situāciju. Un tādā gadījumā pēc tam mēs varēsim izmantot konkrētus instrumentus, pasākumus tālākiem uzlabojumiem. Nu, došu jums piemēru šīm atšķirībām Čehija, piemēram. Čehija nebūtu netika tik ļoti uh, skarbi skarta šīs finanšu krīzes rezultātā, un tomēr, protams, visam loģiski skatoties, tautsemniecības lejups līde un krīze pilnīgi noteikti atstāja sekas arī uz Čehiju. Negribu, protams, tāpēc izdarīt nekādus secinājumus. Es vienkārši gribēju to pastāstīt jums ievadu frāzēs, pirms runā mūsu ministrs. Un es tiešām ar nepieciet, nepacietību gaidu, kāda tad būs tie pirmie secinājumi, ko jūs izdarīsiet šīs sanāksmes rezultātā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdātāji. Un tagad ierosinu um, debatas uzsākt, dodot vārdu ministra kungam. Paldies! Mm, ka jūs esat šeit, jūs esat darbojies ekofinā, jums ir jāsaka tāds dubults pienākums, bet daudz darba esat jau padarījis. Paldies, ka ieradāties šeit pie mums un lūdzu bez tālākas vilcināšanos dod jums vārdu. Paldies priekšādātāji, saka ministra kungs. Labrīt, dāmas un kungi. Man ir liels gods būt šodien šeit, un man bija arī ļoti liels gods būt ar jums vakar piedaloties šajās auglīgajā svakara diskusijās. Diemžēl man gan būs jādodas prom mazliet pirms 11, jo Čehijas parlaments risinās svarīgus jautājumus, kas saistīti ar manis sagatavotiem dokumentiem, un ja es nebūšu klāt, tad jāsaka, varbūt es nekad nevarēšu arī ar jums vairs tikties, un to es tomēr labprāt gribētu. Nu, tas tā tad mans paskaidrojums par to, ka man būs 11. jādodas prom. Nu, pāris vārdi tagad par situāciju finanšu tirgos, par regulējumu tur un arī par ambīcijām, kuras ir Čehijas valdība, eh, Čehijas prezidentūrai. Globāls finanšu sistēma šobrīd piedzīvo ļoti nestabilu un svārstīgu periodu. Tāpēc ļoti svarīgi to izanalizēt un konstatēt, kas notika un kāpēc tas notika. Un tikai pēc tam mēs varam virzīties uz priekšu un skatīties uz nākotni. Un tomēr Iemeslu identificēšana nemaz nav tik vienkārši. Šī nestabilitāte izraisīja virkne faktoru, kas attīstījās un savstarpēji papildināja viens otru plašas eh, tādu kredītu uzplaukumu laikā. Šo faktoru vidū ir gan uh, gadi, kuros valdīja likviditātes pārpalikums, gan arī nopietnas problēmas risku pārvaldībā, ka visu rezultātā nonācām pie risku nepietiekam novērtējam un pie fakta, ka arvien pieaugušā sarežģītība attiecībās finanšu produktiem netika ņemta vērā. Tam papildus pašreizajā krīze ir izvērtusies arī pa visu pārējo finanšu sektoru, uz dažādu veidu aktīviem, uz dažāda veida reģioniem šie pēdējie, pē, pēkšņie ierobežojumi tirgus likviditātē kopā ar daudz, dažādiem procikliskiem elementiem, uh, regulējumu grāmatvedības noteikumiem, kā arī pārliecīgas parādu nastas, beigu beigās ir padarījusi par gandrīz neiespējamu šo pozīciju atrisināšanu. Tā viss rezultātā nonācam gandrīz pie pilnīga finanšu tirgus sabrukuma, un tāpēc šim ļoti jautājumam ir jārod politisks risinājums Eiropas Savienībai, ir jāizmanto šī iespēja un jācenšas panākt koordinēta reakcija. Tikai šādā veidā mēs spēsim rast eh, veidu, kā sasniegt mērķus. Finanšu krīzes ietekmi, protams, izvērš daudz tālāk nekā tikai finanšu sektors uz tautsēmniecību. Un mūsu priekšā būs jauni grūti uzdevumi. Viens no nopietnākajiem būs tirgus sarežģītība un tirgus spēja uztvert eh, jaunu valdības obligāciju izdošanu. Nu, tā būs tāda fiskāla intervencija un iejaukšanās kas dos attiecīgi specifiskus signālus šai jautājumā. Turpmāks darbs jāīsteno, un mēs darīsim visu iespējamo, lai koordinētu tālākos posmus Eiropas mērogā. Protams, arī globāli. Vēlamies atjaunot uzticēšanos finanšu tirgiem, un tas ir ļoti būtiski, ja vēlamies stabilizēt pašreizējo finanšu situāciju. Krīze radās Tāpēc, ka pietrūka uzticības, un tāpēc šī uzticība tagad ir jāatjauno. Finanšu tirgus un ekonomika ar vien vairāk kļūst savā starpā saistīti, un tieši tāpēc vienīgais iespējamais veids uz priekšu pašreizējos grūtajos apstākļos ir globāla rakstura, globāla koordinācija. Tas nenozīmē, ka Eiropai tomēr būtu jāgaida eh, kaut kāda veida vienošanās, pirms mēs sākam rīkoties. Nē, gluži otrādi. Esam redzējuši daudz kārt, ka Eiropa var uzņemties vadošo lomu dažādās jomās. Uh, Bet pašreizējais uzdevums, pašreizējais uzaicinā, izaicinājums ir pārliecināties, ka neskatoties uz to, kāds tiek risinājums tiek raksts, Eiropai jāpaliek atvērtai. Un šis risinājums nedrīkst būt arī fragmentēts, nedrīkst, tas nedrīkst fragmentēt Eiropas tirgu. Jāieražo, jānoliedz riebi kāda veida protekcionistu pasākumi jo tas tikai apgrūtinās situāciju. Sadarbībai jānoved pie globāliem standartiem, pie savstarpējas atzīšanas, pie atklātības, tirgu, tirgus atvērtības, tā ir vienīga alternatīva. Un šī vēsts ir jāvirz arī tālāk, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī sarunās, piemēram, ar mūsu starptautiskajiem partneriem. Un tieši tāpēc Čehijas premjerministrs un prezidentūras vadītājs ir aic sasaucis ārkārtas sanāksmi valstu un valdību vadītājiem, lai mēs skaidru un gaišu pateiktu ne protekcionismam. G20 ir vislabākā platforma, kur šādu veidu globālo koordināciju īstenot. Un eh, pagājušā novembra pirmās tikšanās reizē galvenie pārstāvi uh, izstrādāja rīcības plānu ar pasākumiem, kas būtu jāuzņems gan īstermiņā, gan arī vidējā termiņā, tā lai uzlabotu starptautisko finanšu regu sektoru regulējumu gatavoties nākotais, nākošajai sanāksmē, kas plānot šī gada 2. aprīlī, eh, mēs jau strādājam eh, ar četrām ekspertu darba grupām, tās ir izveidotas, un šajās grupās tiek izstrādāts jauns regulējums, jauna pāraudzības, uzraudzības noteikuma attiecībā uz finanšu pakalpojumu sektoru. Čehijas prezidentūra centīsies rast kopēju nostāju starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm attiecībā uz G20 sarunām visos līmeņos. Mēs vēlamies G20 likt priekšā plašu kopēju nostāju, kas ietvertu visu dalību valstu viedokli. Un nu, es gribētu teikt, ka Ekon un Eiropas parlamentam ir jāizsaka liela pateicība par to, ka viņi palīdzēs, palīdz mums sasniegt šo kopējo nostāju. Mēs tiešām vēlamies pārliecināties, ka šī kopēja ir Nostā ir kopīga mums visiem, un mums vienlaicīgi jāspēj arī veicināt eh, pārskatāmību, regulējumu pārskatāmību, jānodrošina piekļuvu šādai veidi, inform šāda veida informācijai. Līdz šim tas nebija iespējams. Un līdz ar to mēs spēsim šo finanšu sektoru pretestību pret krīzēm eh, stiprināt jāuzlabo kompensācijas schēmas finanšu iestādās, vienlaicīgi pārliecinoties, ka ka eh, šie tirgi tiek atbilstīgi arī stiprināti. Bet pirms mēs parakstam jaunu regulējumu struktūru, mums jāatceras, ka šī regulējuma galvenais mērķis ir tam jābūt skaidri precizētam. Daudz svarīgāk izvēlēties pareizo risinājumu nekā izvēlēties to ātri. Jā, protams, pārmaiņas nedrīkst kavēties, bet pirmā prioritāte tomēr ir kvalitātei. Šie jautājumi ir ļoti sarežģīti, tie ir tehniski un tāpēc viegla un ātra risinājuma šeit nebūs. Šajā ziņā mums vienmēr jāpatur vērā, ka iespēja, kādas būs iespējamās sekas, ja risinājumu radīsim pārāk strauji un līdz ar to ar, kādas problēmas tas varētu izraisīt. Līdz ar to tas viss mums jāpaturprātā tajā brīdī, kad centīsimies finalizēt visus šos likumdošanas priekšlikumus, kuri jau šobrīd ir izstrādes stadijā un kurus apspriežam arī ar Eiropas parlamentu. Un šajā saistībā gribētu jums par tiem arī pastāstīt. Galvenais Čehijas prezidentūras mērķis ir darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai rastu vienošanos starp padomu un Eiropas parlamentu pirms aprīļa beigām trijās prioritatīvajās jomās - kredītreitinga aģentūra regulējums, e, maksātspējas regulējums, prasības apdrošināšanas uzņēmumiem un kapitāla prasība direktīva bankām. Uh, Vissaržģītākais jautājums globālā, kā arī Eiropas mērogā, protams, ir regulējums par kredītreitinga aģentūru uh, novērtējumu. Prezidentūra vērts dot savu ieguldījumu oficiālajā regulējumā, neskatoties uz to, ka šim jautājumam šai nozarē ir ļoti globāls raksturs, un neskatoties uz tiem sarežģītiem uzdevumiem, kas ir mūsu priekšā, mēs tomēr domājam, ka vienošanās būs iespējama arī par maksāt spēju. Uh, E, domāju, arī šeit mums ir lielisks iespējas izveidot starptautiskus standartus attiecībā uz maksātspēju. spēju Uh, apdrošināšanas sektorā. Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka neskatoties uz finanšu, finansiālo kompromisu, mums tomēr jānodrošina pietiekama piesardzība. Vēl viena milzīga prioritāte, protams, būs arī CRD, jeb kapitāla prasību direktīvas jautājumam. Tas mums jāstrādā likumdošanas priekšlikumu, kas spētu rēģēt uz krīzi, te jāpanāk strauji vienošanās uh, Eiropā un jāpārskata, protams, šī direktīva kopā ar Eiropas parlamentu. Tātad trīs dokumenti, kas ir mūsu stāšanās priekšā. Darbs pie tiem nebūs viegls, un tāpēc ļoti priecājos, ka var jums pastāstīt, ka pirmie panākumi jau ir gūti attiecībā uz pārobežu eiro maksājumiem. Padome jau ir panākusi vienošanos šonadēļ par vispārīgu pieeju kas e, attiec uz bankām un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, e, uzsākot tiešā debeta schēmas un sistēmas vienotā Eiropas maksājuma telpā. Protams, šādu vienošanos panākt nebija viegli starp dalību valstīm, jāsaka, tas ir milzīgs solis uz priekšu, un es ceru, ka šie panākumi, kas gūti padomē, palīdzēs un apstiprinās, palīdzēs sarunās un apstiprināsies sarunās ar Eiropas parlamentu. Likumdošanas darba ietvaros Čehijai jārisina arī zinām politiski raksturu uzdevumi. Mums ir jāskatās uz to, kāda trūkuma ir pašreizējā regulējošajā sistēmā, ko krīze atklāja. Un Čehijas prezidentūras uh, prioritāte ir turpināt ekofinu secinājumus, izvērst tos tālāk un attiecīgi arī rīkoties. Turklāt mums jāņem vērā arī, ka jāizstrādā nākotnes pamatnostādes Eiropas finanšu tirgājumu un pakalpojumu jomai. Regulējošie jautājumi, kurus jau pieminēju, kā arī organizācijas jautājumi, pāraudzības jautājumi finanšu tirgiem, ir ārkārtīgi būtiski jautājums par Eiropas sistēma finanšu tirgus uzraudzībā būs ļoti, ļoti svarīgs, un to ietekmēs, protams, arī nesen izveidotā augsta līmeņa grupa, ko vadīja Delaras Jērkungs. Šīs grupas uzdev, ziņojums tiks publicēts februāra beigās, un es to uzskatu par ļoti svarīgu elementu tālākām politiskās di diskusijām. Uh, Mēs vēlamies panākt plašas un atklātas debatas, kuras ņemtu vērā politiskos secinājumus, politiskās cerības un visu interesēto pušu viedokļus. Esam paredzējuši aprīļa sanāksmi, neformālo ekofinu sanāksmi Prāgā veltīt tieši šiem jautājumiem. Esam uzklausījuši daudz un dažādas priekšlikumus par to, kā uzraudzīt finanšu regulējumu. Esam par tiem dzirdējuši gan plašsaziņas līdzekļos, gan citur. Un, protams, lielākoties tiek runāts arī par Lamfalūsī trešā, komiteja, trešā līmeņa komiteju stiprināšanu plānošanu, tiek runāts par pāraudzības komitejām, visiem būtiskajiem pārobežu finanšu grupējumiem. Tādējādi nodrošināt šo drošības tīklu līdzīgi, kā tas ir ar Eiropas centrālo banku kopējo sistēmu, kā arī izveidot Eiropas uzraudzības iestādi. Visas šīs debats ir ļoti būtisks, bet šajā saistībā nedrīkstam aizmirst par tādiem dziļākiem jautājumiem, kas jārisina pirms, jeb vienlaicīgi, eh, kad risinam šo kopējās arhitektūras problēmu. Un lūk, šeit ir trīs slāņi šiem par pr šīm problēmām. Pirmkārt, jānodrošina adekvāta harmonizācija ne tikai Eiropas finanšu pakalpojumu tiesību aktos, bet arī regulējumā, kas attiecas uz pāraudzību. Otrām kārtām jāpārliecinās, ka juridiskās un finanšu stibal, st stabilitātes struktūras atbalsta jebkāda veida šo jauno arhitektūru. Turklāt jāpārliecinās, ka efektivitāte nacionālajā uzraudzības līmenī tiek stiprināta un ka šis nacionālais līmenis ir gatavs iespējamām pārmaiņām arī Eiropas Savienības līmenī. Gribētu īsumā jums pastāstīt sīkāk par šiem punktiem. Galvenais faktors, kas varētu stiprināt stabilitāti un kas varētu veicināt attīstību Eiropas finanšu tirgos, ir tas, ar ko Čehijas prezidentūra nodarbosies pirmām kārtām Eh, jādomā par īstenošanu, par sankcijām. Filozofiskā pieeja, protams, ir jāpielāgo, jāsaskaņo ar finanšu eh, tirgus spēlētājiem. Attiecīgo noteikumu pielāgošanu, piemērošanu var atšķirties dažādās dalību valstīs, un šīs atšķirības gal galā var novest arī pie tādas, eh, nu, šķīrēties pie arbitrāžas starp dažādām sistēmām. Un tas mums savukārt, tas savukārt nav īpaši vēlam, un tāpēc mums jāizdara viss iespējams, lai izmantot šo iespēju un gūtu konkrētus rezultātus šai jomā harmonizēšanu likumdošanas jomā. Mēs zinām, ka tas ir milzīgs un grūts uzdevums, bet mēs uzskatām, ka efektīvi soļi un rīcība šajā jomā pilnīgi noteikti ir nepieciešama. Tātad harmonizācija ir nepieciešama un tas ir vienīgais veids, kā virzīties uz priekšu. Šī krīze pilnīgi noteikti ir parādījusi, ka pašreizējā krīzes pārvaldība un finanšu stabilitātes sistēmas vēl nav gatavas, lai sastopas ar nopietniem pārobežu šokiem un satraukumiem un krīzēm. Tāpēc mums jāuzdod sev jautājums, vai saprašanās memorāns, ko parakstījām pagājuši gadu, ir ticis atbilstīgi īstenots un vai tas ir varējis sniegt atbilstīgus pamatus nākotnes e, darbībām. Vēl viens jautājums, kas mums sev jāuzdod. Vai esam pārliecināti, ka mūsu juridiskie ietvari ir pietiekami, lai, lai risinātu krīzes, lai pārvaldītu krīzes un lai iejauktos, savlaicīgi iejauktos šādu krīžu gadījumā un izdarītu centienus krīžu novēršanas brīdi, e, vajadzībām? Jāpārliecinās, ka šāda lēmuma ir efektīva, ka regulējums ir efektīvs Un te mums ir vajadzīga sadarbība ar dalībvalstīm. Šobrīd pastāv zinām fragmentācija eh, katras valsts iekšējās uzraudzības schēmās. Un tā visa rezultātā mēs varam diezgan liels draudz kopējai finanšu tirgumu. Un Eiropas līmenī arī šis tirgus var fragmentēties. Kā mēs zinām, šie jautājumi ir ļoti grūti, ļoti sarežģīti. Un man jums atklāti jāsaka, arī risinājums šajos jautājumos rast ir ļoti grūti. Un nu, tāpēc ir jāmeklē kompromiss. Ceru, ka mēs varēsim to diezgan ātri arī rast. Tagad par uzraudzības tiesībām varētu turpināt tagad diskusiju, un es ceru, ka Ekofīns aprīlī varēs visam piekrist un atbilstoši nobalsot. Jo jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Un līdz ar to mēs varam arī veltīt šim jautājumam papildu diskusiju, papildu laiku. Tātad. Atkārtošu, ka Eiropas Savienība kopumā pēdējā laikā ir ļoti cītīgi strādājusi pie tā, lai koordinēti rastu risinājumu finanšu krīzei. 2008. gada rudenī mums bija viskritiskākais posms, tagad varētu teikt ir labāk, bet te pašā laikā ir arī savas grūtības. Tātad šobrīd ir aktuāla diskusija, un šī diskusija ir tieši par sliktajiem aktīviem, par sliktajiem kredītiem. Tāpēc mēs strādājam kopā ar komisiju un ar Eiropas centrālo banku, lai varētu atrast vislabāko risinājumu tām, kā izvērtēt šos nedrošus aktīvus un kā risināt šo jautājumu un kuras institūcijas vajadzētu iesaistīt šajā darbā. Čehijas prezidentūras laikā Mēs centīsimies darīt visu, lai varētu turpināt debats, pātrināt diskusijas un gal galā panākt arī ekonomikas un finanšu situācijas stabilizāciju. Čehijas prezidentūra nav izvirzījusi sev par prioritāti. E, dabūt cauri savu programmu. Nē, mēs vēlamies diskutēt, vēlamies meklēt kopējo kompromisu tādu, kas būtu pieņemams pilnīgi visiem. Dāmas un kungi, nobeigumā atļaušos vēl dažus politiskus komentārus. Šobrīd mums ir vairāki riski. Viens no tiem, protams, ir IKP samazinājums, bet arī tas, ka ražošana samazināsies globālās krīzes ietekmē. Bet ir arī papildu riski. Un šie riski ir saistīti ar mūsu politisko lemtspēju. Mums vajadzētu noteikti izvairīties no tā, lai kļūtu politiski lemt nespējīgi. Mums ir jāizvairās no ekonomiskās un politiskās krīzes, un arī sabiedrībai nedrīkstam noklusēt kādu informāciju. Mēs varam sabiedrībai skaidri un gaiši pateikt, ka strādājam tagad pie tā, lai iedzīvotājiem klātos vieglāk, lai viņi varētu pārvarēt krīzi. Mēs vēlamies, lai mūsu valstīs būtu ilgspējīga attīstība un izaugsme. Mēs saprotam, ka ekonomika attīstās cikliski, un līdz ar to neviena valsts nevar izveidot tādu ekonomiku, kas nepārtraukti attīstītos un nebūtu pakļaut šādiem cikliem. Tas ir skaidrs. Masu mēdīja no nu, mums visu laiku pieprasa informāciju, un tieši to mēs arī varam teikt. Savādāk sanāk, ka mūsu iedzīvotāji gaidīs pārāk daudz, un, ja nevarēsim viņiem piedāvāt to, ko viņi gaida, tad visticamāk viņiem nāksies vilties. Es atceros, ka komunisti teica, ka var pat uh, laika apstākļus kontrolēt. Nu, šobrīd ir konstatēts, ka to nevar izdarīt. Un skaidrs, ka ir arī citi procesi, ko mēs nevaram kontrolēt. Protams, mērķis ir šo krīzi izmantot, lai kaut ko mācītos. Un pirmais, kas ir jāmācās, ir tas, ka mēs nedrīkstam pieļaut protekcionismu. Krīze izdara papildus spiedienu uz valdībām, lai rīkotos protekcioniski. Bet ilgtermiņā, protams, protekcionisms ir ļoti nepareizs risinājums, tieši atkal ņemot vērā šos ekonomiskos ciklus. Tieši šobrīd ir nepieciešama pēc iespējas atvērtākā sadarbība ar mūsu kaimiņiem. Mēs darīsim. Darīsim visu, lai izvairītos no protekcionisma Mēs skaidri izvērtēsim mūsu riskus un tad rīkosimies, izmantot savu regulējošo funkciju, lai nepieļautu protekcionismu. Mēs vēlamies, protams, arī uzlabot savu, savu regulēšanas funkciju. Skaidrs, ka mēs nevarēsim pēkšņi uzlabot savu regulējumu kvalitāti no šodienas uz rītdienu. Mēs saprotam, ka te ir daži jautājumi, kas būs jā, jārisina nevis revolucionāri, bet evolucionāri, un to mēs arī darīsim. Pēdējo gadu notikumi skaidri norāda uz to, ka ļoti apši lēmumi ekonomikā bieži vien noved pie vēl dziļākas krīzes, pie vēl lielākām problēmām. Un līdz ar to revolucionāra pieeja nekadā gadījumā nav no tā labākā. <clears throat> Nu, mēs mācīsimies no pagātnes un varēsim tagad koordinēti doties uz priekšu, izmantojot šo evolūcijas ceļu. Bet skaidrs, ka tieši no ļoti straujām rīcībām vajadzētu izvairīties. Vēl viena lieta, par ko es vēlos runāt, ir riski, kas ir saistīti ar potenciālām, potenciālām papildu izmaksām, ko mēs varētu uzlikt nākamajām paudzēm. Mēs saprotam, ka valdībām ir ierobežota resursi. Valdība ir jārīkojas, dažreiz ir nepieciešams iejaukties procesos, un mums ir jāsaprot, ka šāda veida aizņēmumi būs jāatdod mūsu mazbērniem. Šobrīd mums trūkst likviditātes, un līdz ar to mēs izmantojam kredītus. Tāpēc ir jāsaprot, ka šādi aizdevumi ir saistīti arī ar papildu riskiem. Viens no šiem riskiem ir izmaksas nākotnē, jo nākotnes paudzēm, nākamajām paudzēm nāksies atmaksāt mūsu kredīts ar visiem procentiem. Mēs nedrīkstam mūsu bērniem un mazbērniem uz, uzlikt nereālas nastas. Tieši tādēļ visiem, kas strādā valdībā un valstu administrācijā, jāsaprot, ka viņu rīcībai ir ļoti ilgstošas sekas. Tāpēc Čehi ir nolēmušas pēc iespējas maksimāli sadarboties ar visiem, visām valdībām, lai pārvarētu šo krīzi kopumā. Paldies! Paldies ministra kungam! Paldies par ļoti skaidru un precīzu prezentāciju. Jūs, kā ekofina padomas priekšsēdētājs, esat, protams, tieši tā persona, kas var runāt par visiem šiem jautājumiem. Nu, man tagad ir priekšlikums vispirms ļaut izteikties uh, Nacionālo parlamentu deputātiem un tad Eiropas parlamentu deputātiem. Vairāk jau ir pieteikušies runāt, bet tagad, ja jums ir interesi, jūs dro varat droši pieteikties un mēs jūs iekļausim runātāju sarakstā. Ņemiet vērā, ka ministrs paliks šeit tikai līdz pus 11. Līdz ar to, ja jūs vēlaties uzdot jautājumu ministram, jūs to varat darīt pēc iespējas ātrāk. Un pirmais ir deputāts no Itālijas, Gianfranco Conte. <coughs> Labdien! Es eh, labprāt tomēr gribēju eh, pateikt eh, kādu vārdu arī par to, kāda seksa atstāja krīze. Uh, visā Eiropā mums ir uh, lielas problēmas un ir radies zināms paradoks, multiplikātoru efektus. Uh, mēs tos nevēlējāmies, bet ir noticis tā, ka ir doti mums resursi, lai ekonomiku atbalstītu, un šī krīze ir eksplodējusi. Tā ir radusies uh, finanšu sektorā, bet tas nozīmē, uh, ka uh, modeļi un šīs teorētiskās uh, paradigmas tie ir jāmaiņa tur, kur ļoti spēcīgi ir pārstāvēta ražošana, Eh, tur eh, vēl tā lieta nav uh, tik draudīga kā, piemēram, Itālijā, uh, kur mums spēcīgi bija finanšu pakalpojumi. Itālijā uh, tas tika uzskatīts kā novecojis, bet tas tagad varētu izrādīties uh, pozitīvs, jo ražošana tomēr ir vairāk dinamiska un ir arī izrādījies, uh, ka ārējais parāds tomēr ļoti ir saistīts ar ekonomisko politiku. Itālijā tā, tas ir ar ļoti eh, zemiem pers, tātad, eh, privātajiem parādiem eh, un arī maziem ietaupījumiem. Mums patreiz ir lejupslīde. Bet tomēr mēs visi esam guvuši mācību Nav vieglu risinājumu un iespējams, ka uh, no visām pusēm, teiksim, uh, mēs varam eh, vērot uh, augšupēju, bet finanšu sektors nestrādā līdzi. Galvenais mērķis valdībām un arī uh, vienkāršajiem pilsoņiem, nacionālajiem parlamentiem, lai šo uh, ciklu atgrieztu pareizā stāvoklī, uh, uh, lai šīs uh, finanses, finanšu ietekmi vājinātu uz reālo ekonomiku. Um, šī situācija radusies ir krijā, kredītu sektorā. Um, mums ir jāņem vērā, ka arī auto industrijai mazinējies pieprasījums. Mm iedzīvotāji nevar saņemt kredītus. Tā tad mums ir uh, jādarbojās tā, uh, lai tie nedaudzie līdzekļi, kuri ir e, bankām, lai nenotiktu šāda nacionalizācijas politika. Mums ir ļoti smaga krīze Tas nozīmē, ka ekonomiskā un valūtas politika ir jāanalizē Eiropas līmenī. Tas jau pat daļēji pat neeksistē Eiropas līmenī. Um, ļoti svarīgs ir arī nodokļu sektors. Mums ir jāizvairās, lai konkurence starp eh, nacionālajām eh, sistēmām, eh, ka tā spiestu uz leju šīs nodokļu, šo nodokļu konkurenci. Un mūsu kopējie centieni tomēr ir nepietiekami, ņemot vērā to lielo pieprasījumu, kāds pastāv. Septembrī Parīzē es piedalījos tikšanās. Uh, Eh, kur bija runa par nodokļu politikas harmonizāciju. Un es secināju, ka politiskā līmenī nav e, iespējams, piemēram, um, harmonizēt arī pievienotās vērtības nodokli. Jā, priekšsēdētāji man pārtrauc. Vai es drīkstētu jūs tomēr lūgt beigt? Jā, tā tad eh, mums ir patiesi vajadzīgs uzraudzības normas, un eh, mēs nevaram aprobežoties tikai ar to, kas ir eh, modelī, lamfuzī modelī. Šeit ir nepieciešams regulājums Mums ir nepieciešami skaidri mērķi, kuri tiek arī darīts zinām sabiedrībai, lai mēs apkarotu eiroskepticismu. Ja mums atkal būs kredītņemšanas iespējas, tad mums ir nepieciešama cilvēku uzticība, banku uzticība un uzraudzība. Be, bet e, mēs nedrīkstam tikai aizsargāt lielās personības no, finan, e, no finanšu sektorā. Um, jā, jūsu e, runa tomēr, um, jūs īsti neturējāties pie reglamenta. Ja, mums ir nepieciešama uh, sēde tāda, mums ir jādala tomēr mūsu laiks un divas minūtes katram runātājam. Es lūgtu arī citas parlamentu uh, deputātus. Uh, tagad Latvijas deputāts un tad Elīza Ferēras. Labai atsiprašau, mes supratom, kad Latvijos delegacija, tai čia Lietuvos delegacija. Atvainojiet, tā ir lietuviešu delegācija, saka deputāts. Visiškai akivaizdu. Okay, okay. Jā, mēs esam um, uh, Lietuvas delegācijas pārstāv, ne Latvijas. Paldies, ka jūs man devāt vārdu. Es ļoti priecājos, ka ministrs uh, ir īpaši uzsvēris, uh, ka ne, mēs nedrīkstam steigties. Mums ir jārūpējas par to, lai mūsu bērni un mazbērni tomēr neizjūt šīs krīzes sekas, bet tie, kuri ir izraisījuši krīzi, viņi jau ir kaut ko negatīvi izdarījuši arī mūsu mazbērniem un bērniem. Un tagad mums ir nepieciešama konkrēta pasākumu pakete, jo martā un aprīlī um, mums būs jāzina, uh, ko liek priekšā ekofins. tas būtu ļoti skaisti, ja ministrs uh, mums um, tomēr diezgan skaidri varētu pateikt, kas no tā izrietēs. Uh, kas attiecās uz mums Lietuvā? Mēs, protams, jūtam um, šo kredītu nepietiekamību arī tas, ka mēs uh, nespējam vest īsti dialogu. Uh, tas arī liecina par to, ka šo mazo valstu situācija kļūst aizvien grūtāka un recesijas sekas uh, pie mums ir vairāk jūtamas. Mēs ļoti labi zinām, kādēļ mēs esam nonākuši pie šīs krīzes bankas un uzņēmumi, kur ir atbildīgi, um, līdz šim um, pret tiem netika vērsts nekādas sankcijas. Offshore bankas uh, izvairējās no nodokļiem, uh, eksportēja kapitālu, uh, tās ir problēmas, kuras jārisina ir globālā līmenī. Un Eiropas Savienībai e, jānāk klajā ar priekšlikumiem, ar konkrētiem priekšlikumiem, lai pret to cīnītos es domāju, ka tas nākošajos mēnešos kļūst arī skaidrāks. Jā, paldies. Tagad Elīza Ferēra divas minūtes. Uh, viņa bija Eiropas uh, parlamentā uh, referenta ekonomikas apveļasaļošanas programmā. Paldies. Man ir trīs jautājumi. Vispirms man ir komentārs. Es arī uzskatu, ka vajag rīkoties revolūcijas, nevis revolūcijas modeli. Bet ir tā, ka dažreiz evolūcijas stratēģija nedarbojas, jo trūkst atbilstošas vadības. Nu tad ir jautājums. Ko darīs prezidentūra, lai risinātu esošo situāciju? Uzņēmumiem trūkst kreditresursu, vai Ekofin padome plāno kādus konkrētus papildus pasākumus, lai mums būtu laba pārvaldība, laba šīs situācijas risināšana. Otrais jautājums ir saistīts ar to, ka uh, mēs vēlamies, lai maksātu spēju divi, lai šī direktīva tiktu pieņemta pēc iespējas ātrāk. Bet uh, ir jāsaprot, ka tieši uzraudzības funkcija šeit ir būtiskāka problēma. Un tad jautājums ir, kā jūs plānojat, lai maksātu spēju divi tiktu pareizi risināt, ņemot vērā Lamfalusī procesu. Lārosie grupa. Grupā ir paredzēts pēc iespējas ātrāk atrisināt šo problēmu. Nu, tad jautājums ir, kā jūsuprāt varētu rīkoties Eiropas parlaments, tīpaši ņemot vērā Vanderburg ziņojumu. Vēl viens jautājums. Nākamajā G20 sanāksmē Eiropas Savienībā būs izšķiroša loma. Vai jūs varētu pateikt, kādi ir Eiropas Savienības mērķi šajā sanāksmē? Vai jūs plānojat cīnīties pret uh, nodokļu paradīzēm, pret šādām iestādēm? Jā, paldies, nu ļoti labi, tagad Austrijas delegācija. Un pēc tam Margarita Starkevičote no Eiropas parlamenta. Nu tad lūdzu Austriju. Man ir jāatvainojas, man nav jūsu vārdi. Lūdzu, stādieties pasaku priekšā. Jā, mani sauc Wolfgangs Šimboks. Es esmu mm, mm, Austrijas parlamentā atbildīgais arī e, par ekonomiku. Un kas attiecās uz e, izdevumiem, kurus maksās mūsu bērni un mazbērni. Es domāju, ka šodien ir ļoti svarīgi arī investēt jauno cilvēku nākotnē, un es gribētu minēt divas nozeres - izglītības sektors, jo mēs būsim gūsim panākums tikai pasaules tirgu, ja mūsu bērni būs pietiekami izglītoti, lai viņi varētu ekonomikā labi darboties. <clears throat> Es domāju, ka mēs visās dalību valstīs eh, mums būs arī jāinvestē nauda, lai eh, mēs forsētu nodarbinātības politiku, jo pie mums ir eh, daudz bezdarbnieku attiecībā pret līgumdarbiniekiem. Tas ir, tās ir attiecības viens pret trīs jo ka katrs bezdarbnieks vairs nav patērētājs, un līdz ar to viņš novājina ekonomiku. Um, paldies! Uh, paldies ministram, un es vēlētos vēl piemetināt, es jums pateicos um, par uh, jūsu izteikumiem, bet tomēr es jums pilnībā nepiekrītu. Es domāju, jā, šī krīze patiešām um, tur ir vainojami arī tā, tā varētu teikt cilvēciskie elementi, uh, bet uh, mums Eiropas līmenī ir jārēģē uz šo situāciju. Uh, un šīs protekcionisma draudas un briesmas, uh, tam es varētu pilnībā piekrast. Uh, un uh, jūs jau runājāt arī par to, uh, kādas briesmas ir iespējamas, ja mums, mēs tomēr vēlamies šo protekcionismu. Un es jums gribētu arī piemetināt, kādi apsvērumi ir atsevišķām valstīm, kāpēc viņas tomēr mm, šim protekcionisma kārdinājumā brīžiem krīt. Um, jo nepastāv šī lielā tomēr gatavība darboties Eiropas līmenī. Dažas dalību valstis tā ir izturējušās. Un uh, varbūt tā ir konsekvence arī tam, uh, ka vispār nebija nekādas iniciatīvas no Eiropas puses. Un varbūt tomēr Eiropas līmenī vajadzētu darboties pragmatiskāk, ja mēs redzam, kas notiek un kas tiek plānots Amerikā. Tā, tas būtībā būtu jautājums ministram. Un tad pēdējais jautājums vēl um, attiecībā uz nodokļu paradīzi, banku paradīzi. Um, to jūs vispār nepieminējāt. Uh, visu uh, ko eh, jūs teicāt par regulēšanu, tas jau ir ļoti pareizi, bet eh, ir teritorijas pasaulē, kur nekas netiek regulēts. Un tad arī mūsu pasākumi uz tām teritorijām neattieksies. Un kādas iniciatīvas prezidentūras eh, laikā jūs plānojat par uzlikš, aplikšanu ar nodokļiem krājkontos? Paldies! Stakavičūtas kundze. Paldies! Es arī esmu no Lietuvas. Vismaz ievēlē man no Lietuvas. Runāšu lietuviski. Priekšsēdētājs kundze. skaidrs, ka nepieciešams strādāt daudzās valstīs. Nevaram ierobežoties ar vienas valsts interesēm. Eiropas centrālā banka strādā tikai ar tām bankām, kas atrodas Eiropas teritorijā un ir Eirozonā. Piemēram, Lielbritānijas centrālā banka ir atbildīga tikai par savas valsts bankām. Un tas pats attiecās arī uz citu valstu centrālajām un komercbankām. Tagad attiecībā uz finanšu palīdzības instrumentiem. Ir paredzēts, eh, lai valstis pašas vērsto startautiskajā valūtas fondā. Un tieši tādēļ tās valstis, kas atrodas Eiropas, Eiropas provincē, tātad ārpus Eirozonas, šīs valstis šobrīd ir atstātas novārtā. Manuprāt, būtu nepieciešams darīt visu, lai Eiropas valstis finansiāli būtu kopīgas un lai varētu atbilstoši arī piedāvāt mūsu iedzīvotājiem lielāku uzticības devu bankām. Ministra kungs, vai jūs varētu tagad atbildēt uz šiem jautājumiem, un tad varēsim turpināt ar nākamajiem? Jā, centīšos atbildēt, saka ministrs, vismaz daļēji. Vispirms atbildēšu uz Itālijas jautājumu. kolēģis uzdeva jautājumu par finanšu tirgu un, un reālo ekonomiku. Būtu jau ļoti jauki, ja mēs varētu tagad finanšu lietas nodalīt no tirgus lietām, bet tā tas nenotiek. Es vēlos ietekmēt vairākus aspektus Un, manuprāt, būtu tikai pareizi, ja finanšu tirgus un uh, ražošanas ekonomikas tirgus viens otru ietekmētu pozitīvi. Manuprāt, šeit nav nemaz citu variantu. Vienkārši vajag stiprināt abus. Manuprāt, mērķis ir stiprināt abus gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī atsevišķu dalību valstu līmenī. Tas, ko mēs varam izdarīt ir parūpēties par to, lai mūsu politiķi rīkotos saskaņā ar atbilstošiem principiem. Un Čehijas prezidentūra jau vairāk kārt norādīja uz to, ka ir nepieciešams ievērot pilnīgu caurskatamību un arī godīgu konkurenci. jābūt konkrētam normām, kritērijiem, un pie šīm normām vajadzēs pieturēties. Tas nu ir princips, pie kura mums vajag pieturēties, un komisija arī šeit ir ārkārtīgi svarīga loma. Un es nekādā gadījumā nevēlos, lai komisijas kompetenci šajā jomā, komisijas pilnvaras tiktu samazinātas. Tā ir komisija, kur ir pienākums pieņemt lēmumu par pamatprincipiem un pārbaudīt atbilstoši, vai tājās, tādās jomās kā godīga konkurence tiek ievērot šie pamatprincipi. Manuprāt, tas ir vienīgs, vienīgais risinājums, kas būtu reāls šajā situācijā. Es varu piekrist arī kolēģiem no Lietuvas. Viņi runāja par uzraudzības normām, un ļoti pareizi runāja. Tagad par kapitāla atjaunošanu un par banku slikto aktīvu finansēšanu. Manuprāt, tas var radīt tikai problēmas diskusijas laikā. bet ir ļoti grūti ieskaidrot mūsu nodokļu maksātājiem, kāpēc viņiem ir nepieciešams ar savu naudiņu tagad rehabilitēt bankas. Tas nozīmē, ka nāksies pieņemt lēmumu vai nu vai nu, vai nu viens variants, vai nu otrais variants. Un Čehijā Mēs esam konstatējuši. Deviņdesmit septītā, deviņdesmit astotajā gadā mēs piedzīvojām nopietnu krīzi, ar kuru vajadzēja tikt galā, un tajā laikā nemaz nebija nepieciešams piedāvāt ārējā kapitāla bankām. Un bija ļoti labi, ka tajā laikā mēs vispār nemaz nerunājam par šādu iespēju, jo tad jau būtu grūti pieņemt lēmumu. Par ekofinu darbu. Ko ekofins var izdarīt lietas labā? Tieši attiecībā uz nākotnes, nākamajām paudzēm. Mēs vēlamies panākt konsolidāciju pēc iespējas ātrāk. Un visi finanšu ministri saprot, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk konsolidēt valsts budžetu. Nākamais jautājums, protams, ir koordinēta uzraudzība tieši šajā plašākajā kontekstā, un šeit ir G20, kā ļoti laba platforma. Tieši šobrīd notiek darbs pie Eiropas Savienības kopējas nostājas. Šobrīd es nevaru izpaust pilnīgi visu informāciju, bet mūsu pirmais mērķis, protams, ir izveidot šo kopējo nostāju, jo tāda Eiropas Savienība varēs braukt uz G20 sanāksme un spēlēt savu vadošo lomu. Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim izmantot šo platformu, lai panāktu svarīgus mērķus. Tad izskanēja arī jautājums, ko dara ECOFIN, lai tiktu galā ar krīzi. Varētu teikt, ka ECOFIN pats par sevi nedarīs neko, bet būtiski, protams, ir tas, ko dara atsevišķas valstis individuāli. Ekofina uzdevums šajā kontekstā ir izstrādāt pamatprincipus un panākt to, lai šie pamatprincipi tiktu ievērot, nu, piemēram, palīdzot savai valstī, nekaitējiet kaimiņiem. Dažās valstīs ir nepieciešams, piemēram, agresīvāk vai aktīvāk rīkoties. Dažās valstīs varbūt tiešām būtu nepieciešams uzpirkt šos sliktos aktīvus, sliktos kredītus. Un, manuprāt, tas nozīmē, ka ir jāmeklē godīgs risinājums, lai nesanāktu tā, ka valsts šajā gadījumā izvēlēsies protekcionismu ceļu vai arī kļūs par negodīgu konkurenci, konkurenti kaimiņu valstīm. Tieši to darīt ekofins. Ekofin, protams, nevar ieplūdināt tagad kapitālu atsevišķē, atsevišķējās uh, valstīs. Tas ir skaidrs. Un par visiem šiem jautājumiem man ir arī personisks viedoklis, bet tā kā es esmu savas valsts pārstāvis, tad es atturēšos no uh, vairākiem komentāriem. Sav, savādāk var sanākt, ka es te izteikšos personiski, nevis kā, nevis kā ekofin vadītājs. Bet būtiskākais tagad, protams, ir meklēt kompromisu un sadarbību starp parlamentu un padomu. Tagad par šo regulātoru tiek runāts, piemēram, par tā saucamā host regulator vai par uzraugu. Arī šeit mēs meklējam kompromisu, bet vispirms, manuprāt, vajadzētu panākt atsevišķās valstīs regulātoru integrāciju un harmonizāciju. Un tikai tad mēs varēsim šo regulatīvo funkciju harmonizēt arī Eiropas līmenī. Savādāk sanāk atsevišķās valstīs ir zināmas grūtības. kas rodas tieši no fragmentācijas. Austrijas delegācija uzdeva jautājumus. Es varu tikai piekrist tam, ko teica Austrija, un paldies, protams, par jūsu komentāru, jo, manuprāt, vienmēr jāsaprot, kā ir nepieciešams ieguldīt izglītībā, jo tikai šādā veidā mēs varam panākt to, lai mūsu bērni un mazbērni arī būtu konkurētspējīgi. Francijas jautājums. Bija par to, kā, lai saprot iedzienu protekcionisms. Protekcionisms ir budžeta līdzekļu izmantošana vietējām interesēm, tad sanāk tā, ka kāds uzskata, ja jau mēs paši maksājam ar savu naudu, tad mēs vēlamies veicināt tikai un vienīgi vietējo ražošanu. Nu, it kā tas izklausās loģiski, un gan jau politiķi savos populistiskajos izteicienos arī izmanto šo domu, ka vajadzētu aizsargāt savus ražotājus, pašmāju uzņēmējus. Un parasti šo domu sabiedrība daudz vieglāk uztver. Pateikt kaut ko pretēju lielākoties ir politiski grūti, jo cilvēki nelabprāt uztver pretējās domas, bet, manuprāt, būtu tikai pareizi pat ziedot savu popularitāti, bet skaidri un gaiši pateikt, ka protekcionisms neies cauri. Mērķis, protams, ir panākt sadarbību. Mēs saprotam, ka protekcionisms galu galā novedīs pie tā, ka visās valstīs cilvēki būs zaudētāji, ka visās valstīs viņi galu galā atradīsies ļoti neizdevīgā situācija. Tagad par šo nodokļu paradīzi. Mums jau tagad ir vienošanās par to, ka Eiropas Savienības dalību valstis nedrīkst slēgt līgumus ar tām valstīm. Mums ir 56. pāns dokumentos, normatīvos aktos attiecībā uz informācijas apmaiņu, un saskaņā ar to nedrīkst šādas līgumas slēgt. Ekofin padome otrdien. Nolēmā, ka, ka attiecībā uz Lihtenšteinu ir nepieciešams pieņem kopīgo lēmumu, un jau tagad šāds lēmums ir pieņemts. Arī nākotnē vajadzēs mums ļoti rūpīgi strādāt pie šī jautājuma, piemēram, arī G20 darba grupai. G20 platformas uh, kontekstā mēs risināsim visus šos jautājumus, visas šīs nodokļu paradīzes, un šis jautājums tiks iekļauts arī Eiropas Savienības kopējā nostājā. Polijas deputātam vēlētos atbildēt. Eiropas centrālā banka pilnīgi noteikti ir tā banka, kas strādā ar eirozonu, loģiski. Un tās valstis savukārt, kas nav pievienojušās eirozonai, tām ir pašām savas nacionālās bankas un tās rīkojas savās kompetencēs. Vai tad es kaut ko pateicu nepareizi? Ministra kungs saka, jā, jā, jā, tā droši vien ir uh, mana kļūda, atvainojiet. Je mi to, je mi to velmi líto, ještě jednou se omlouvám. De, ministra kungs vēlreiz atvainojas, tas īstenībā bija jautājums, acīm redzot, nevis poļu deputāta, bet gan no Starkevičotas kundas. Bet ministra kungs turpina. Un tomēr nav taisnība, ka tās valstis, kas ir Eirozonā, uh, tikai un vienīgi risina savus pašus uzdevumus un pārējās valsts paliek aiz muguras. Nē, tā viss nav. Kad runājam par uh, maksāt nespēju, vienalga te vai tā ir Latvija vai Ungārija vai kāda citas valsts, visas dalība valsts pauž savu solidaritāti. Un tāpēc ir iespējams arī nodrošināt palīdzību, piemēram, no starptautiskā monetārā fonda. Visas dalība valstis lūdz šādu aizdevumu, un tādi starptautiskais valūtas fonds, eh, nu, sniedz līdzekļus, un turklāt šis fonds parasti sniedz tikai daļu no finanšu līdzekļiem, kas nepieciešama. Otra daļa savukārt nāk no Eiropas, Eiropas valstīm, no dalību valstīm, un par to es esmu ļoti priecīgs, jo tas skaidri un gaiši demonstrē solidaritātes principu, ko mēs īstenojam. Un solidaritātes princips ir viens no pamatprincipiem Eiropas Savienībā. Tāpēc es nevaru piekrist, ka mūsu valstis mm, kaut kādā veidā šis paliek, šīs jaunās dalībvalsts paliek kaut kādā marginalizētā stāvoklī. Nē, protams, ir lielāks valsts, mazāks valsts, viņu viss nostājas un vietas šādās sarunās ir dažādas, ir arī perifēras valsts, mm, bet Eh, piemēram, bija šie divi piemēri Latvija un Ungārija, un skaidri un garši redzējām, kā solidaritāti pauda arī dalībvalsts. Šī solidaritāte bija ļoti plašā veidā. Paldies, saka, min, priekšsādātājums ir tikai palikuši desmit minūtes, un tāpēc ļoti uzmanīgi ievērtosim laika grafiku, šo uzstāšanās laiku. Viens eh, vai divi no nacionālajiem parlamentiem, viens Eiropas parlamentārietis izteiksies. un pēc tam pa, noiet, pa, nonāksim pie Bienijas Magīkunga uzstāšanās. Tagad būs Kipras deputāts Papadolas kungs un Peterson kungs no Zviedrijas. Un pēc tam Vandenburgs kundze no Eiropas parlamenta. Lūdzu, eh, divas minūtes nevairāk. Ekonomikon tis eh, Kipru. Eh, ήθελα να πω ότι εμάς η εμπειρία μας από την κρίση είναι ότι η κυπριακή οικονομία είναι αθεκτική εναντί της κρίσης. Paldies, es attiecīgi strādāju Kipras parlamentā, šādā ekonomikas komitejā. Un tas ir fakts, ka tautsēmniecība Kiprā ir, nu, turējusies spēcīgi pretim krīzei. Mums ir ļoti plaša turisma industrija, celtniecības industrija, tā joprojām, šī, abi šie sektori joprojām darbojas spēcīgi, bet, protams, ir citas valstis, kur ir bijis jāpārpērk banku kapitāls. Un šeit pastāv risks, ka vienotā Eiropas sistēma varētu sabrukt. Un mans jautājums ir tāds. Vai tad ir tālāki kopēji modeļi, kas varētu attiekties uz šāda veida struktūrām, ko varētu mēs likt priekšā G20 samitā? Angela Merkel pavisam nesen teica, izteicās, ka mums ir nepieciešams, e, mums ir ekonomikas padoma, kas darbotos līdzīgā veidā kā drošības padoma. Vai tas vispār ir realistiski, vai ir iespējams veidīt šādu kopēju uzraudzību, kaut vai Eiropas Savienībā mēs taču redzam, ka katrai valstī ir savi noteikumi un regulējums, uh, un praksē šāda uzraudzība ir ļoti sarežģīta. Vai jūs domājat, ka tas tīri praktiski būtu iespējams, ka visas šīs struktūras sadarbojas tā, lai mēs tiešām varētu izvairīties no kāda veida protekcionismu, vai varam izvairīties no tālākiem cikliskiem šokiem? Un vai to visu varam darīt kā daļu no kopienas mēroga plāna? Paldies, paldies, saka priekšsēdētāji, tālāk Petersen kungs un pēc tam Vandenburgas kundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es mazliet varētu padalīties ar jums eh, Zviedrijas pieredzē. Domāju, ka svarīgi pārliecināties, lai īstajā vietā ir pareizie cilvēki, pietiekami gudri, lai varētu attiecīgi darbu padarīt. Un mums ir paveicies, mums tiešām tā ir, mums bija milzīga banku krīze 90. gadu vidū, un tad mēs šo mācību arī guvām. Uh, Toreiz banka strādāja kopā ar ministriju pie šiem jautājumiem, un tad apmēram desmit gadus strādājām ar Startautisko monetāro fondu, sa saņēmām pieredzi, uzkrājām pieredzi. Runā, tur bija iesaistīti gan finanšu ministri, gan ekonomikas ministri, un tas mums, kā parlamentam, kā Zviedrijas parlamentam, bija ļoti liederīgi, jo mēs uz šiem pieredzējušiem cilvēkiem varējām arī paļauties. Man ir komentārs, ko gribēju izteikt par finanšu krīzi. Uh, Un eh, par to, cik šķelta vai nešķelta ir Eiropas Savienība šajā ziņā. Jāsaka, ir pastāv zināmas tendences, kas iet pareizajā virzienā, it īpaši tad runājam par garantijām. Jo mums ir jārīkos it kā individuālo dalību valstu vārdā, jo darbojoties atsevišķi var arī rasties konkurences skropļojumu un visbeidzot par protekcionismu un valsts atbalstu. Zviedrijas pieredze jāsaka, tiešām ir nu, diezgan ilga. Jau 70. gados mums bija būtiskas struktūrāls problēmas, piemēram, kuģniecībā. Un Zviedrijas valsts toreiz centās iejaukties, izmantojot valsts atbalstu un cenšoties pārliecināties, ka šādas pār, struktūrāls pārmaiņas nenotiek. E, Tik daudz naudas faktiski vienkārši ieguldīt šajā problēmām, ir izšķiests, un jāsaka, no šīs nozars tā visa rezultātā nekas nav palicis pāri. Un tāpēc tiem no jums, kas domā, ka šobrīd struktūrāls pārmaiņas var apturēt ar valsts atbalstu, es gribētu jūs lūgt pārdomāt šo nostāju. Padomājiet par saviem ne tikai tiem līdzekļiem, ko pēc tam aizdevums atmaksās jūsu bērnu, bet padomājiet arī par iespējām, ko mums piedāvā šāda veida nākotnes attīstība. Paldies, Vandenburgas kundze, tālāk. Paldies, priekšādētā. Kalašaka kungs laipni lūgts šeit, šai parlamentā. Esmu šeit, šai pusē. Patīkam jūs atkal redzēt. Mans jautājums, protams, būs saistīts ar uzraudzību. Jūs jau zinat, ka tas ir viens no maniem jājam zirdziņiem. Jūs jau pierunājat Larošie grupu, kas pēc pāris nedēļām nāks klējā ar savu ziņojumu un konsultāciju rezultātā izstrādātiem padomiem Eiropas Savienībai. Un mans jautājums ir šāds, kas notiks pēc tam, pēc Larošie grupas secinājuma saņemšanas? jo jūs šķiet esat pats galvenais spēlētājs, jums ir galvenā loma, tāpēc, ka jūs pārstāvat Čehijas prezidentūru kopā, protams, ar Zviedrijas e, gaidāmo prezidentūru. Un jūsu rokās būs padarīt šos, e, šos padomus, īstenot šos padomus, pārvērst tos konkrētos rezultātos. Un es tāpēc gribētu dzirdēt kaut ko konkrētāk par to, kā jūs plānojat rīkoties kā jūs plānojat organizēt turpmākos pasākums, jo, nu, diemžēl jāsaka, šis parlaments būs noslēdzis savu mandātu, mūsu sasaukums būs beidzies, un mēs nevarēsim, e, nu, no jums prasīt atbildību, maijā mēs darbu beigsim, un pēc tam kāds paies, kas mieklis, kamēr mēs varēsim atsākt darbu. Tātad šie gatavošanās darbi G20 starptautiskās rīcības, kas notiek šajā ziņā, un gribētu dzirdēt jūs komentārus par to, ko Gaidners šobrīd ir licis priekšā ASV šai, šo plānu saistībā. Tur tiek pausta plaša kritika viņa um, priekšlikumam sakot, ka tas ir pārāk vājš, tas nedod pietiekam daudz, un varbūt, ka tiešām Eiropai vajag uzņemties vadošo lomu arī globālajās debatēs. Nu, ko jūs domājat par to? Kādas ambīcijas eh, šajā ziņā Eiropai vajadzētu glabāt, uzturēt? Paldies, saka priekšsādātāji, ministra kungs. Lūdzu, jums iespēja atbildēt uz šo pēdējo jautājumu raundu. Na první otázku, co se týče mezinárodního dohledu. Jā, par pirmo jautājumu. Startautiskā uzraudzība, šis startautiskais modelis uzraudzībai Eh, G20 tikšanās laikā mēs eh, runāsim par eh, šīs uzraudzības sistēmas vīziju. Es nevaru jums pastāstīt šeit šo pēdējo, tātad to pozīciju, kur tur tiks izstrādāta. Mēs runājam par uzraudzības sistēmu kolēģijām. Tas būtu iedomājams arī globālā mērogā Es domāju, kā starptautiskā valūtas fonda lomas pastiprināšana. attiecībā uz Eh, risku izvērtēšanu. Eh, tā ir interesanta ideja, bet es eh, nedomāju, ka patreiz ir iespējams runāt par to starptautiskās uzraudzības iestādes kontekstā. Tas pat nebūtu iespējams Eiropas Savienības līmenī. Tāpēc diez vai mēs varētu tomēr par to runāt tādā globālā mērogā. Par to, ko teica Zviedrijas pārstāvis, E, es vēlētos viņam pateikties vispirmām kārtām par uh, teicamu sadarbību uh, ar z, uh, institūcijām, tad, kad tika gatavota mūsu prezidentūra, Borkas kungs man ir liela autoritāte. Un mēs konsultējamies ar viņu jo tas eh, mums ir ļoti svarīgi arī attiecībā uz fiskālo konsolidēšanu un regulēšanu. Mums ir tādi pat uzskati. Es nedomāju, ka mēs varam teikt, ka uh, Eiropas mērogā ir šķelšanās. Mēs tomēr vienmēr cenšamies panākt konsensu. Bet, protams, ir dažādi viedokļi Dažas dalību valstis uh, uzsver fiskālo ekspansiju šajā sakarā, bet uh, citas uh, dalību valstis runā uh, par, uh, vairāk par uh, fiskālās disciplīnas stiprināšanu. Uh, un šī diskusija notiek līdzīgā veidā jebkurā ekofin padomē, kas attiecās uz regulēšanu. Uh, Uh, uz nodokļiem, arī um, attiecībā par jautājumu um, par nodokļiem. Arī tur mums to nav vienotas nostājas, bet tomēr mums uh, izdodas gandrīz vienmēr rast uh, kādu kompromisa risinājumu. Um, tad Fanden Borkas kundzes jautājumu sakarā. Jā, es atvainojos, jā. Tātad šī Larozie grupa. Es jau iepriekš minēju uh, un uh, tur jau bija tādi it kā pirmskomentāri par rezultātiem. Uh, man tas īpaši nepatīk. Mēs tomēr nogaidīsim um, šīs grupas izstrādātos rezultātus, un tad uh, mēs diskutēsim par to, bet mums vēl šo rezultātu pagaidām nav. Februāra beigās tie mums būs. Un uh, tad, kad uh, mēs uh, uzzināsim par tiem, tad Čehijas prezidentūra arī ievadīs diskusiju par šiem jautājumiem. Eh, un eh, tā turpināsies vēl arī eh, mūsu un pēc tam Zviedrijas prezidentūras laikā, jo mēs vairāk nevarēsim mūsu prezidentūras laikā norganizēt kā tikai vienu politisku diskusiju. Eh, mūsu tikšanās eh, lielāko laika daļu Prāgā. Eh, tur būs arī finanšu ministri, arī pārstāv no centrālās bankas, un tā ir ļoti laba kopēja tēma finanšu ministriem un centrāla bankas pārstāvjiem. Pēc ekofin sanāksmes maijā um, mēs pagarināsim. Uh, un uh, tur mums uh, būtu jānonāk arī pie um, kopējiem secinājumiem. Uh, process izskatās tādējādi, ka mēs sāksim politisko debati uh, neformālajās tikšanās e Ekofin padomas ietvaros. Uh, Un tad mēs arī jau mēģināsim izstrādāt ceļu karti. Uh, un arī uh, martā uh, mēs par to runāsim un tad turpināsim Zviedrijas prezidentūras laikā. Paldies! Uh, protams, mums vēl paliek daudzi jautājumi, uh, bet uh, tas tam būtu jāgaida līdz nākošai reize šeit vai arī Prāgā. Paldies! ka jūs šo priekšpusdienu bijāt pie mums un lielus panākumus vēl Čehijas prezidentūras laikā. Es jums vēlos pateikties par uzmanību, kuru man veltījāt. Mēs, es novēlu mums visiem daudz panākums, jo to, tie mums ir nepieciešami. Chers collègues, je vous propose d'en passer euh, à la deuxième partie de. Kolēģi, man būtu priekšlikums, ka mēs tagad uh, ķeramies pie mūsu sēdes otrās daļas. Uh, es uh, vēlētos arī Ridas kungam pateikties, uh, ka viņš ir pacietīgi gaidījis Eh, tagad viņš arī pazīst eh, Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu deputāta rūpes, un viņš runās par uzraudzības iestādes struktūru un arhitektūru, eh, un jums tur ir svarīga loma, jo jūs esat viens no šīs jaunās arhitektūras izstrādātājiem, un tad es jums dotu vārdu. Paldies! Lielas paldies, paldies par šo uzaicinājumu! Priecājos būt šeit un runāt par regulāri, regulējumu un arhitektūru uzraudzības jomā. Domāju, ka šī ir lieliski iespēja apmainīties ar viedokļiem par šiem ļoti interesētajiem nu, un īpatnējiem laikiem. Šis temats ir ļoti interesants inter, Eiropas centrālā banka IBCB, kā arī pilsoņiem un Eiropas nodokļu maksātājiem. Ir jāatjauno uzticēšanās finanšu tirgiem un iestādēm. Tas ārkārtīgi būtiski. Un jāparāds, ka šāda uzticēšanās tiek arī uzturēta. Tas ir viens no uzraudzības uz sistēmas pašiem pamatiem un, un e, pastāvēšanas būtība. Starptautiskie fórumi pašlaik cenšas identificēt un analizēt pašreizējā regulēšanas un uzraudzības tīkla trūkumus un e, informē mūs par nepieciešamiem uzlabojumiem. Nākamajā G20 sanāksmē, kas norisināsies 2009. gada 2. aprīlī, e, tiks izspēlēt izspēl ļoti būtiskas diskusijas par to, kā panākt jaunu starptautisku vienošanos par, par galvenajiem elementiem, kas veidot jauno regulējošo struktūru. Šodien vairāk gribētu pievērsties uzlabojumiem, kas iespējami Eiropas regulējošā uzraudzības arhitektūrā un kas jāizteno, lai atjaunot uzticēšanos. Ministrs pirmīt runāja par to, ka nepieciešams stiprināt nacionālās sistēmas. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi bet es domāju, ka tas drīzāk tomēr paliek nacionālo varas iestāžu kompetencēs un parlamentu kompetencēs. Šeit es gribētu runāt vairāk par Eiropas līmeni. Jo finanšu krīze ir, protams, ietekmējusi visas Eiropas valstis. Ir mainīsies būtiski arī finanšu kopaina. Un pastāv ļoti plaša vienprātība par to, ka trūkumi regulējuma un uzraudzības tīklā, sistēmā ir bijuši par cēloni šai problēmai ne tikai nacionālā līmenī, bet arī Eiropas līmenī. Un tāpēc uzticēšanās atjaunošana finanšu tirgumu prasa būtiskas pārmaiņas uzraudzības struktūrā gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Šīs pārmaiņas savukārt prasa politiskus lēmumus, un politiskā līmenī šos lēmumus varat pieņemt tieši jūs nacionālajos un Eiropas parlamentā. Kā jau tika teikts, daudz struktūras šobrīd šo situāciju pēta, tīpaši tas attiecas uz grupu, ko vada Žaks Delarozjērs, un viņi nāks klajā ar savu ziņojumu Eiropas komisijai pēc neilga laika. ECB arī ir devusi ieguldījumu šī ziņojuma tapšanā, lai arī es neesmu pārliecināts, cik lielā mērā šis e, ieguldījums tiek atspo, atspoguļot ziņojuma gala versijā. Es līdz ar to gribētu izteikt pāris komentārus. Nu, uzsverot to, ka es to daru tie tādā personīgā veidā. Um, tas varbūt man ļaus būt tiešākam, atklātākam, varbūt mazāk politkorektam. Bet domāju, ka tas būs skaidrāks, nu vismaz sākotnēji gribētu teikt. Kas man lasīs Eiropas parlamenta rezolūcijas projektu darīja to vakar un varu tikai piekrist tās saturam. Un piekrītu, ka Eiropas centrālās bankas loma uh, ir tieši tāda, kā tas atspoguļots rezolūcijā. Iesākumā gribētu minēt trīs galvenos finanšu tirgus attīstības tendences, kas ir mainījušas uh, piesardzīgas uzraudzības vidi Eiropā. Pēc tam vēlos apskatīt trīs veidus, kāda Eiropas Savienības uzraudzības struktūra ir mainījusies, sak, eh, kā krīzes sakas un pēc tam gribu norādīt uz trijām jomām, kur nepieciešams pārmaiņas, pēc tam cen, mēģināšu risināt institucionālo jautājumu par to, kur tad rast stiprināto Eiropas kompetenci. Nu, sākotnēji jāsaka, ka trīs pēdējās finanšu tirgus tendences ir bijušas ļoti nozīmīgas Eiropas uzraudzības struktūrā. Pirmā tendence ir tāda, ka finanšu tirgi ir integrējušies. Tās integrācija pastiprinājusies pēdējos desmit gados ne tikai globālā līmenī, bet arī Eirozonas ietvaros. Nu, ļaujiet man jums dot kādu statistikas datu. 2007. gada beigās bija 45 banku grupas Eiropas Savienībā, kas nodarbojās ar pārobežu darbībām. Tās savukārt veidoja 70% no Eiropas Eiropas Savienības banku aktīviem. 33 no šīm bankām bija Eirozonā. Integrācija nozīmē lielāku savienojamību un, protams, arī lielāku risku krīzes gadījumā. Krīze, kas ietekmē vienu institūciju vienā valstī, var līdz ar to ietekmēt arī iestādes citās valstīs otra tendence. Finanšu novatorisms ir pātrinājies pēdējo gadu laikā. Tā rezultātā ir radīti ļoti izsmalcināti un sarežģīti finanšu instrumenti un produkti. To ceņ, cena un nodošana tirgu arī ir bijis sarežģīts un savstarpēji saistīts process. Trešā tendence - konkurence. Tas ir bijis galvenais virzošais spēks finanšu tirgos kas svarīgi konkurence norisināt ne tikai starp finanšu iestādēm un tirgus dalībniekiem, bet arī starp finanšu centriem. Un tas tā ir ne tikai e, pasaulē, bet arī Eiropas vienotajā finanšu tirgū, šajā vienotajā kopīgajā finanšu tirgū. Un rezultātā, tā kā, ja Eiropas Savienības dalībvalstīm ir savi finanšu centri, tad tādā gadījumā pastāv konkurence arī starp dalībvalstīm. Kopumā sakot, finanšu tirgi ir kļuvuši daudz eiropeiskāki, sarežģītāki un arī konkurējošāki, un konkurence starp iestādēm un jurisdikcijām ir palielinājusies. Nu, ņemot vērā šo kontekstu, Eiropas Savienības regulā, regulēšanas un uzraudzības e, struktūras, kur pamatā ir virkne Eiropas Savienības direktīvas un atsevišķas sadarbības e, mehānismi, kas izstrādāti pirms vairāk gadiem, šķiet nav funkcionējuši tā, kā mēs to gribējām. Nu, un ļaujiet man pieminēt trīs trūkumus. Pirmām kārtām. Lai arī mums ir vienots tirgus Eiropā, joprojām ir būtiska vieta atsevišķiem lēmumiem un uh, e, veidot eh, tam, kādā veidā tiek Eiropas Savienības direktīvas transponētas nacionālajos tiesību aktos. Un nu, to, protams, vidēji, vietējie parlamenti un eh, likumdevēji var izlab, izmantot šīs variācijas, var izmantot, lai uzlabotu ies savu iestāžu un savu infrastruktūru konkurētspēju. Lamfalūsija struktūra kuras mērķis bija veicināt regulējošās un uzraudzības prakses konverģenci, nav bijusi pietiekama. Uh, tika radīts milzīgas izmaksas bankām, it īpaši tām bankām, kam bija jānodrošina atbilstība vairāk nekā vienam noteikumu komplektam un kam vajadzēja sadarboties ar vairāk kā vienu uzraudzības iestādi, tāpēc, ka tās nodarbojās ar pārobežu darbībām. Turklāt regulēju, regulējuma konkurence cen, parasti noveda pie piesardzības standartu mazināšanās, un sist, visa sistēma kļuva vairāk pakļaut riskiem. Pašreizie finanšu krīzes šķiet ierosina, ka finanšu iestādes ir bijušas daudz e, krīzē pretoties spējīgākas tajās valstīs, kur Eiropas Savienības direktīvas tika transponētas piesardzīgākā veidā. Otram kārtām konkurence starp nacionālajiem finanšu centriem un starp iestādēm bija ir šķērslis, lai efektīvi īstenot sadarbību starp nacionālajiem uzraudzītāju iestādēm. It īpaši eh, tādā veidā tiek samazināta motivācija apmainīties ar informāciju starp individuāliem atsevišķām iestādēm. Nu, tā visa rezultātā tiek mazināta efektivitāte, kāda varētu būt jebkādam sadarbības mehānismam krīzes novēršanas jomā. Vēl problemātiskāk tas kļūst, ja vēlamies krīzi atrisināt, tīpaši, ja runājam par pārobežu iestādēm. Tā kā esam to redzējuši konkrētos gadījumos uz li attiecībā uz lielām un sarežģītām banku grupām un koncerniem. Tas, e, šis, šajā konkrētajā gadījumā mēs arī redzam, ka krīzes atrisināšana, tāds krīzes atrisināšana, kam ir pārobežu raksturs, e, to vēl vairāk sarežģīja šī nesadarības starp pārnacionālām atsevišķu finanšu institūciju raksturu un nacionālo raksturu, kas attiecināts uz maksātspējas palīdzību ehm, šīs motivācijas trūkums ir jāpārvar, un ehm, tas nebūtu nav viegli. Nesen tika īstenot arī grozījuma kapitāla prasību direktīvā, stiprinot juridiskos pamatus šādiem uzraugu koledžām, bet tās tomēr nespēja pilnībā novērst šo motivācijas trūkumu informācijas apmaiņas rez, e, vajadzībām. E, tā viss, e, turklāt visam šim koledžam ir vajadzīgi vienāds spēles noteikumi un nav koordinācijas. Turklāt kapitāla prasību direktīvas noteikumi nera, nav pilnīgi skaidri un rezultātā grūti pieņemt lēmumus, ir ja īpaši krīzes situācijā, un te ir vajadzīgi kopīgi lēmumi. Trešām kārtām finanšu krīze, finanšu problēmas ir parādījuši, ka gan krīzes novēršanas, krīzes atrašanāšanas gadījumos uzraudzības un centrālās bankas funkcijas ir jāsaista savā starpā pat vienas valsts ietvaros. Un tajos gadījumos, kad šīs funkcijas tiek piešķirtas dažādām iestādēm, informācijas apmaiņa ir daudz sarežģītāka un rīcība līdz ar to ir lēnāka un mazāk efektīva. Es domāju, ka to esam ļoti labi pieredzējuši. Turklāt, lai krīzes situāciju varētu pārvaldīt vienkārši normālā veidā, e, ir vajadzīga arī līdzīgāka viedokļa no centrālām bankām un uzraudzības iestādēm par tām rīcībām, kas būtu jā, jāīsteno. Uh, Un to mēs ļoti labi esam redzējuši šīs krīzes kontekstā. Kopumā runājot, var teikt, ka motivācija sadarboties e, Eiropā ir e, daudz vājāka, ja vide ir konkurējošāka un integrētāka, un rezultātā uzraudzības struktūra ir bijusi ļoti vāja. Kas tad ir vajadzīgs? Es nevaru šeit pievarā, piedāvāt nekādus tūlītējus risinājumus, bet var nākt klajā ar trim rekomendācijām, kas lielākoties atspoguļoties starptautiskajos ziņojumos. Pirmām kārtām nedrīkst patvaļīgi interpretēt Eiropas Sanības direktīvas, lai nodrošinātu iekšējā tirgus iestā un iestāžu priekšrocības tiesības. Savukārt tas iespējams tikai tad, ja regulas un regulējums tiek harmonizēts pēc iespējas lielākā mērā. Varbūt pat izveidojot kaut kādu veidu Eiropas uzraudzības rokas grāmatu. Tas pats attiecas arī uz piesardzības, piesardzīgas uzraudzības praksi. Tas nozīmē, ka nedrīkst būt tik plaša manevrēšanas iespēja nacionālajiem likumdevējiem un uzraudzības iestādēm Eiropas direktīvu interpretēšanas jomā. Otrām kārtām gan, gan makro, gan mikro piesardzības uzraudzība ir jāsasaistas savā starpā. Makro piesardzības eh, iestādēm ir jā, jābūt piekļuvei informācijai mazāka līmeņa piesardzības informācijai, jābūt, jānotiek šai informācijas apmaiņai, un tā jānotiek la, vislabāk vienas iestādes ietvaros. Trešām kārtām nacionālajām un Eiropas iestādēm jāstrādā integrētākā veidā, gan strādājot pie krīzes profilakses, gan pie tās risināšanas. Ņemot vērā motivācijas trūkumu un juridiskos šķēršļus, par kuriem runāja pirms Mirkeļa, uh, un gan juridiskos čekus informācijas apmaiņas jomā. Institucionālai struktūrai ir jābūt atbilstīgai uzraudzības politikas konfidencialitātes prasībām. Nu tā tad institucionālā struktūra, kurs, kas veido pamatu piesardzības principam Eiropā, ir jāmaina, un tam ir vajadzīga politiskā griba un politiski lēmumi. Ja politiskā griba būs virzīties uz spēcīgāku uzraudzības struktūru, tad divi pamatprincipi būs šādi. Pirmām kārtām decentralizācija, otrām kārtām institucionālie pamati. No vienas puses, piesardzīgu uzraudzību var īstenot praktiskā līmenī, tikai nacionālā līmenī, un to var darīt tās varas iestādes, kas ir pietuvināts konkrētam sektoram un labi pazīst konkrētās eh, uzraugāmās iestādes. No otras puses, pastāv arī nepieciešamība sadarboties un ko veikt koordināciju Eiropas līmenī, bet koordinācija var darboties tikai tad, ja to atbalsta pamatīgi, zolīdi un vienkārši institucionālie tīkli un struktūras, kas nodrošina kopējas noteikums standarts un praksi. Un šīs struktūras dizains stru, e, ir ļoti svarīgs, jo koordinācija automātiski nebūtu nenoved pie rezultātiem, kā Žans Monē mēdza teikt. Bieži vien esmu redzējis, kā koordinācija arī ierobežo darbību. Tā ir metoda, kas veicina diskusiju, bet nevienmēr noved pie lēmumu. Citāta beigas. Un līdz ar to arī Institucionālajos tīklos ir jānodrošina efektīva krīzes profilakses un risināšanas rezultāti, jāgarantē informācijas nodošana, lai lēmums varētu pieņemt strauji. No institucionālās perspektīvas raugoties, ir iespējami vismaz divi ceļi, nu varbūt arī vairāk, bet šeit pievērsīšos diviem šādiem scenārijiem. Pirmām kārtām varētu izveidot pilnīgi jaunu uh, institūcija, iestāde, kas būtu atbildīga par šo mikro piesardzības uzraudzību, jeb piesardzības uz, piesardzīgu uzraudzību minimālā līmenī. Tur būtu iekļauti visi uzraugi no dalību valstīm plus kaut kāda veida centrālā struktūra. Otrs scenārijs būtu piešķirt jaunas kompetences Eiropas centrālo banku sistēmai vai kādai struktūrai, kas pietuvināta ECB. Tie ir divi risinājumi. Uh, E, ko varētu izvēlēties, lai virzītos uz priekšu. Tie varbūt varētu būt tādi vidēji termiņa risinājumi. Bet, protams, ir jāizvērtē gan par, gan pret abiem šiem variantiem. Jāsaka, šeit ir ļoti daudz literatūras, ļoti daudz viedokļu par to, kā tad varētu būt šie risinājumi, E, ir argumenti gan par, gan pret abiem šiem scenārijiem, un diskusijas e, bieži vien jau e, tiek šķiet jau tāds dogmatisks, gan arī jau tāds doktoru disertāciju līmenī. Un jāsaka, ka pat Eiropas eh, valstīs iekšēnā vienmēr ir kaut kādas virzības uz vienu vai otru pusi. Nekur nav perfektas sistēmas. Pat ASV viņi šobrīd iesp apsver iespējas mainīt uzraudzības struktūru un ir likuši klaus galda arī konkrēts priekšlikums. Un eh, es varbūt šeit nepareizi citēšu Keinsu, bet tomēr gribu teikt, ka ja fakti vai apstākļi mainās, vai kad parādās jauna informācija, arī es mainu savu viedokli Un es gribētu šeit padalīties ar jums savā pieredzē. Negribu iedzināties visu modeļu par un pret argumentos, bet ļaujiet man tomēr dot jums kādu piemēru. 90. gados pastāvēja tendence nodalīt piesardzīgu uzraudzību no centrālās bankas funkcijām, jo ide, idejas pamatā bija tas, ka monetārās politikas virzība būtu it kā piesārņota ar apsvērumiem, kur, kas vadītu piesardzīgu uzraudzību. Bija kārdinājums. E, teikt, centies palīdzēt, atsevišķ, palīdzēt atsevišķām bankām ar monetārās politikas instrumentiem. No otras puses, ņemot vērā, ka uzraudzības funkcijas bija pietuvinātākas politiskajām iestādēm un attiecīgi arī nodokļu maksātāji tika iesaistīti šajā jota, jomā, tad eh, tad bija, tika paredzēts, tika runāts, ka, lūk, centrālā banka varētu censties atbalstīt kādu vāju banku, Un tā rezultātā šī izstādes, iestāde tika pakļaut dažādu veidu politiskām interesēm un spiedieniem. Nu, tā, līdz ar to, protams, centrālās bankas neatkarība objektivitāte tiktu apdraudēta. Vēl vienas bāžas, kas tika paustas, bija šī negatīvais reputācijas ietekme, piemēram, tā gadījumā, ja uzraudzība nerorisinātos veiksmīgi, un tādējādi tiktu apdraudēta arī centrālās bankas un tās monetārās politikas uzticamība, un tāds pagātnē ir arī ticis piedzīvots. Ir bieži vien bijušas tādas centrālās bankas, kas nav bijušas pilnībā neatkarīgas, un tās var kalpot mums par piemēru. Nu, tā tad ir dažādi argumenti. Uh, Un e, es jāsaka, arī pats esmu pirms pāris gadiem strādājis pie šo argumentu izstrādēšanas kopā ar Danielu Grosu, kas ir viens no maniem draugiem, kurš ir sagatavojis grāmatu un publicēs to 2000. gadā mums šī kopīgā grāmata tad publicēta. Bet nu tā tad nesen lasīju par citiem iesliem, kāpēc tomēr ECB eh, e sistēmā nedot uzraudzības uzdevumus. Pirmkārt, tāpēc, ka šis eh, minimālā līmeņa uzraudzības atbildība eh, būtiski stiprinātu ECB pilnvars un ietekmi, kā rezultātā šīs svaras līdzsvars mainītos pašreizajā institucionālajā struktūrā. Otram kārtām Līgumā šobrīd nav paredzēts, ka Eiropas centrālā banka varētu saņemt uzraudzības uzdevumus, e, piemēram, attiecībā uz apdrošināšanas uzņēmumiem un finansiālajiem konglomerātiem. Nu, nespēju šobrīd teikt, e, vai ECB atbildības izplatīš, iz, iz, izvēršana spētu ietekmēt uh, varas līdzsvaru, šo pilnvaru līdzsvaru, es nezinu, jeb drīzāk varbūt tas ir tāds aizbildinājums. Uh, Nu, jebkurā gadījumā, lai kādu uzdevumu ECB nes neusticētu, tam tai vajadzētu palikt neatkarīgai, tieši tā kā līgumā teiks, bet vienlaicīgi, protams, arī tai jānodrošina mm, atbildības, pārskata atbildība. Tā arī šķiet, ka gadu gaitā Uh, Eiropas parlaments ir īstenojis tādu Eiropas centrālās bankas pāraudzību, kas ir bijuši atbilstīga. Meklējot argumentāciju attiecībā uz uz apdrošināšanu, arī šeit varētu izvērst diezgan plašas diskusijas. Visa argumentācija, kas ir saistīta ar ECB lomas paplašināšanu uzraudzības jomā, manuprāt, šeit ir ļoti būtiski pozitīvi aspekti. Vispirms nav nepieciešams nemai, mainīt pamatlīgumu var izmantot 105. pantu, un tur viss ir kārtība, tur arī Eiropas parlamenta loma ir skaidri ieskicēta. Un tur ir runāts arī par to, ka ir nepieciešams saglabāt Eiropas centrālās bankas neatkarību finanšu politikā. Un, protams, ir jābūt arī skaidri atšķirībai starp uh, monetāro politiku un citiem politikas veidiem. Ja būtu kāds cits uzraugs, nevis ECB, tad būtu nepieciešams grozīt pamatlīgumu. Ņemot vērā to, ka šobrīd mums ir finanšu krīze, būtu tikai pareizi izmantot standarta pārskatīšanas procedūru, ja mēs vēlamies mainīt līgumu. Un, bet vēl labāk būtu vispār neizmantot šo procedūru un vienkārši izmantot jau esošos noteikumus. Savukārt, ja mēs runājam par uzraudzības funkciju Eiropas centrālās bankas ietvaros, tad, manuprāt, uzraudzību varēs nodrošināt maksimāli. Treškārt ir tas, ka šajā gadījumā uzraudzība tiks nodota tās institūcijas rokās, kas jau ir pierādījusi sevi, un šī institūcija ir neatkarīgs status. Manuprāt, šo neatkarības momentu nevajadzētu novērtēt pa zemu. Ceturkārt, Esošā krīze norādīja uz to, ka būtu nepieciešams tieši makroekonomiskos aspektus uzraudzīt pēc iespējas labāk. Manuprāt, tieši visaptverošas perspektīvas nērsamība nozīmē to, ka krīze izplatījās tik ļoti strauji un ietekmē mūs tik dziļi, pat arī tajās valstīs, kur parasti finanšu sistēmas ir diezgan stabilas. Līdz ar to, manuprāt, būtu tikai pareizi nodrošināt uzraudzību līmenī, kas ir ļoti tuvu centrālām bankām un kas atrodas pavisam tuvu tām platformām un institūcijām, kur reāli lēmumi tiek pieņemti. Šādā veidā mēs varēsim risināt esošo krīzi un, ja es pareizi saprotu, vairākas Eiropa, vairāk Eiropa parlamenta deputāti arī piedāvā šādu variantu. Arī ASV notiek regulatorās regulatīvās sistēmas izmaiņas tā, lai varētu uzrādīt tieši šos makrofaktorus. Eiropas centrālā banka jau tagad piedāvā ļoti labu bāzi, lai varētu visus šos uzdevumus veiksmīgi pildīt. Bet skaidrs, ka brīdinājumi, kas attiecās par, attiecas uz šiem ziņojumiem, ka tas netika uzklausīts. Un līdz ar to, manuprāt, makrofaktoru uzraugam uh, vajadzētu piedāvāt atbilstošu kompetenci un ietekmi. Skaidrs, ka viens no variantiem būtu tieši agrīnas brīdināšanas sistēma attiecībā uz riskiem un vājām vietām. Arī makrofaktoru pārbaude, jo tad varēsim redzēt, cik lielā mērā finanšu sektors varēs stāties pretī konkrētam problēmām. It īpaši, ja mēs runājam par starptautisko un starpsektoru dimensiju. Arī visas prasības, kas ir saistīts ar informācijas izpaušanu, ir jāievēro. Tātad, piemēram, koncentrācijas, likviditātes trūkumi, visi šie aspekti ir jāiekļā. Vēl viens jautājums ir tas, ka, ja mēs vēlamies uzraudzīt tieši makro līmeni, ir jābūt iespēja piekļūt visai atbilstošai informācijai. Tas nozīmē, ka Eiropas centrālajai bankai vajadzētu ļaut piedalīties atbilstošajās uzraugu kolēģijās. Ir jābūt arī informācijas plūsmai starp vietējo, starp nacionālo un Eiropas uzraugu. Tas prasīs Nacionālo centrālo banku un Eiropas centrālās bankas labu sadarbību. Tas nozīmē, ka tiek veidota struktūra, kura no vienas puses centralizē lēmumu pieņemšanas sistēmu, bet no otras puses savukārt īstenošana notiek lokāli. Ir dažas valsts, kā piemēram Vācija un Austrija. Šajās valstīs uzraudzība nenotiek centrālajā līmenī. Tas nozīmē, ka šādas valstis nemaz nevar sniegt informāciju Eiropas centrālām iestādēm par situāciju finanšu tirgos. Manuprāt, šīs šķērslis būtu jāpārvar, ja mēs vēlamies izveidot Eiropas līmeņa veiksmīgu sistēmu, lai varētu saņemt visu informāciju par vietējo finanšu sistēmu, ir nepieciešams izveidot ļoti stipru un neatkarīgu institūciju Eiropas līmenī. Šī, šā institūcija, protams, nāksies ievērot visus konfidenciālus aspektus un piedāvāt Eiropai visus veiksmīgākus aspektus. Šobrīd mēs strādājam Lamfalusī kontekstā, un, manuprāt, ir zināms, zināmas vaibas, kaut vai tas, ka mūsu funkcija pēc būtības ir sekretariāta funkcija. Mums ir jābūt iespēja dot garantijas un stimulus, tā lai sadarbība turpinātos pēc iespējas efektīvāk. Nobeigumā vēlos sniegt jums secinājumus un situācijas apkopojumu. Nu, vispirms, ir nepieciešams pārskatīt Eiropas uzraudzības struktūru, ņemot vērā esošo situāciju. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai krīze mūs ietekmētu pārāk dziļi un lai mēs neko neiemācītos ir jāsaprot, ka mūsu iedzīvotāji nopietni cieš no esošās situācijas un sagaida no saviem līderiem, ka līderi rīkosies izšķiroši. Otrkārt, ir nepieciešams nodrošināt politisko lēmumu centralizāciju un atbilstošu koordināciju. Treškārt, koordinācijas darbs Eiropā var notikt tikai tad, ja ir konfidenciāls neatkarīgs un efektīvs lēmumu pieņemšanas process. Ceturkārt, jau tagad eksistē šāda institūcija. Šī institūcija jau ir veiksmīgi pierādījusi sevi monetārās politikas izveidē un strādā ļoti veiksmīgi Eirozonā. Piektkārt, politiķu rokās ir lēmums par to, kura būs tā institūcija, kas darbosies uzraudzības sistēma. Nobeigumā vēlos teikt, esiet pārliecināti, ka ECB darīs visu, lai pildītu savus pienākumus, ko eh, politis, politiķi varētu uzticēt Eiropas centrālajai bankai. Paldies! Merci beaucoup. Euh. Pateicos eh, par eh, šo jūsu runu. Es jau teicu, ka centrālā banka, jā, varbūt viņai neizaugs spārni, bet tomēr tai ir zinām ietekme uz procesiem, un to jūs arī ļoti labi attainojāt. Ehm, varbūt nedaudz plašāk pat, nekā mēs to līdz šim esam dzirdējuši. Jo Eiropas parlamentam jau būtu droši vien arī um, jāaiziet šai piekrišanas procedūrai, ka uh, šīs uh, struktūras arī tur būtu jābūt, jāpieņem uh, politisks lēmums, un uh, tas, protams, mums ir izaicinājums. Un līdz ar to es arī atveru diskusiju. Varbūt mans kolēģis eh, tūlīt vēlētos ko teikt. Eh, man ir arī runātāju saraksts, eh, kuri vēl nav varējuši piedalīties diskusijā. Es vēlētos uzaicināt Grieķijas delegāciju un pēc tam Polijas delegāciju. Un jūs esat tad trešais. Jā, no sākuma lūdzu Grieķu delegācija, kurš vēlētos izteikties. Grieķu delegācijai Grieķi delegācija ir nodevusi savu vārdu Itāļu delegācijai. Tātad lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tā kā Itālijas pārstāvis ECB uh, izmantoja iespēju runāt angliski, tad, manuprāt, būtu pareizi šādi rīkoties, Es tomēr uzskatu, ka es runāšu itāļu valodu, lai varētu kompensēt viņu neizdarību. Um, es tātad uh, vēlētos uh, pieskarties uh, centrālam jautājumam runā. Jūs jau vakar pieminējāt. Itālijas senāts finanšu komitejā Eh, izdarījis pētījumu, veicis pētījumu, eh, un eh, mūsu secinājumos mēs ierakstījām, ka tas ir politisks lēmums un vēlme, ka finanšu tirgu kontroli mēs ceram ļoti Uh, tuvā nākotnē jau pārņēms uh, Eiropas Savienība. Uh, un ko runātājs ir secinājis, ka integrētie tirgi, kuri atrodas konkurencē viens ar otru, Eh, tur ir svarīgi, lai būtu politisks lēmums, lai varētu nodrošināt adekvātu kontroli un uzraudzību. Eh, tātad eh, mums ir jāapstrahēs no nacionālās kontrolas un uzraudzības un jāpievērš Eiropas kontrolai un uzraudzībai. Arī par jautājumiem, kurš runātājs mums uzstādīja, vai tai ir jābūt neatkarīgai institūcijai eh, vai arī institūcijai, kura ir atbildīgā par eh, monetāro mm, politiku. Eh, un šeit mums būs jāizdara analīze uh, un ka tehniskos uh, risinājumos mums tomēr būtu uh, eh, jāizvairās no politiskiem risinājumiem. Uh, un mums ir uh, jāizsver un jāņem vērā arī uh, iespējas uz nacionālo ekonomiku. Uh, ja valdībai ir priekšlikumi, kur ir ļoti svarīgi, tad ir arī jāņem vērā to konsekvences, eh, kuras radīsies um, ņemot vērā šos uh, tehnisko iestāžu norādījumus. <clears throat> Māstrikts līguma ietvaros, um, tātad uh, šis tirgus uh, visur uh, ir tomēr lielā mērā slīdējis uz leju. Tik ilgi, kamēr nebūs kopējā Eiropas ekonomiskā politika, ka katra dalība valsts dara to, ko viņa grib. Um, jā, varbūt mēs esam nošāvuši garām mūsu eh, mērķim, ja mēs runājām par inflāciju 1% šogad un mazāk nekā 2% pieaugums. E, jā, priekšsēdētājs kundze tomēr pārtrauc, jūs dubultā jau uh, savu laiku izmantojāt. Jā, tad mans pēdējais jautājums. Eiropas centrālā banka. E, ir jāzina, ka tad ir jāmaina ECB statūti. E, ja e, tā koncentrējas uz mērķiem un neņem vērā pieaugumu un valūtas kursa izmaiņas, tad tas arī ir attiecināms un, un tas būs tāpat arī, tam būs zinām ietekmi uz Eiropas ekonomiku. Paldies! Um, tagad poļu delegācijai vārds un tad uh, Fandenbergas kundze. Um, Andrēs uh, Gžibs, um, es esmu um, e, Eiropa, uh, Polijas parlamentā atbildīgais par sadarbību ar Eiropas, tātad uzraudzības sistēmas. Mums bija runa par to, vai tas nemazinās Eiropas centrālās bankas e, uh, lomu Un šajā uh, gadījumā šī uzraudzības uh, institūcija darbojās, bet tika ieviest arī jauni uh, instrumenti sakarā ar stabilitātes instrumentu ieviešanu. Uzraudzības institūcija koordinē. Ir ieviesti arī instrumenti um, uh, sakarā arī ar depozītu garantēšanu. Tas ir varbūt nedaudz citā virzienā. Uh, šī uzraudzība virzās nekā Eiropas līmenī, tā, tas tiek mums likts priekšā. Bet tomēr gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, uh, ka ne visas dalību valstis ir eirozonā un rodās pirmā dilema. Ja Eiropas centrālajai bankai e, pienāktos e, loma koordinēt visas finansu institūcijas Eiropas Savienībā, kā mēs varētu risināt šo dilemmu? Tad es gribētu vērst arī eh, jūsu uzmanību uz to, uz jautājumu eh, Kalušeka kungam. Eh, tas parādās arī no dažām finansu un banku institūcijām. Proti mums bija ar to darīšana arī Polijā, ka tiek dots nepatiesa informācija kas attiecās uh, uz tirgus vērtību atsevišķiem uzņēmumiem. Piemēram, firma, uh, kurai bija ļoti laba pozīcija tirgu, uh, kurai bija laba peļņa un tika paredzēta laba peļņa, uh, pēkšņi kādā uh, reitingā tika teikts, uh, ka, piemēram, šī uzņēmuma vērtība ir 0 eiro tas jau var iedrakāt uzticību jebkurai firmai. Un es domāju, ka šādas parādības tās nav, tas nav tikai vienpatas. Un kā mēs varētu ar to cīnīties? Un tas ir arī sakarā ar šo jautājumu, ka, ko mēs darīsim ar reitingi institūcijām, kurām ir tiesības dot šādu informāciju, vai šī informācija ir ticama. Paldies! Eh, paldies. Eh, Fandenburgas kundzei vārds Eiropas parlamentā. Paldies. Jums ir, varētu teikt, ļoti revolucionāra runa, jo, manuprāt, tāpat ir pelnījis to, lai rītdienas avīzēs par to vien runātu. Ja jūs runājat par to, ka Eiropas centrālā banka tagad piedalās konkurences cīņā par to, kurš nodrošināt uzraudzību. Es pats strādāju Eiropas parlamentā, un es uzskatu, ka Eiropas centrālajai bankai un Eiropas centrālo banku sistēmai būtu jāspēlē daudz svarīgāka loma. Visāda veida finanšu uzraudzībā arī apdrošināšanas sektorā. Tika pieminēts arī pamatlīguma 105. pāns 6. punkts. Un, manuprāt, šādā veidā mēs varētu pātrināt diskusijas procesu Eiropā un ļoti ātri izveidot atbilstošas struktūras. Par divām lietām. Es neesmu īsti pārliecināta. Man nešķiet, ka varbūt pilnīgi visu vajadzētu nodot ECB rokās. Joprojām paliek neatbildēts jautājums par saikni ar monetāro atbildību. Un šeit es runāšu par šo uh, pēdējā, pēdējas instances aizdevēja lomu. Un šo jautājumu, protams, nevajadzētu vajadzētu risināt tieši Eiropas līmenī. Nebūtu pareizi pievērsties tikai nacionālajiem jautājumiem. Tad ir otrais arguments, kas izskan, ir saistīts tieši ar finanšu tirgus attīstību, ar, piemēram, akciju tirgu uzrakst, uzraudzību un atvasinātiem vērtspapīriem. Pēdējā laikā mēs tieši varējām novērot, kā finanšu tirgos notiek kustība un tiek veidot ar vien sarežģītāk, komplicētāka produkta ar milzīgu risku. Un man šķiet, ka dažreiz jūs aizmirstat pat trešā līmeņa komitejas lomu. Un šajā gadījumā finanšu tirgi netiek pietiekami uzraudzīti. Līdz ar to es uzskatu, ka varbūt vajadzētu arī šeit starp sektoriem, starp valstīm, starptautiskajā līmenī nodrošināt šo uzsardzību. Jā, paldies! Vēl daži jautājumi. Paldies! Varam novērot, ka ECB pārstāvji lielākoties sāk runāt angļu valodā un tad gal galā pāriet uz savu valodu. Jūs uzdevāt jautājumu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs. Un mana atbilde ir jā. Centrālās bankas skaidri apzinās to, kā bankas politika ietekmē dalību valstu ekonomisko situāciju. Un, manuprāt, pēdējo 10-15 gadu laikā Eiropas centrālā banka ir strādājis diezgan veiksmīgi. Piemēram, pagājušajā gadā inflācija sasniedza 4%, un pagājušajā gadā jūlijā avīzes rakstīja par to vien, ka inflācija ir mūsu lielākais draugs. drauds. Uh, Beļģijā, piemēram, tika runāts par 6%, un tiešām cilvēki bija nobežējušies par to, jo inflācija bija daudz lielāka nekā bija paredzēts. Tad izskanēja doma, ka ir nepieciešama koordinēta uh, monetārā politika tieši attiecībā uz termiņa, uz vidustermiņa plānošanu. Šobrīd inflācija nav tas lielākais apdraudējums. No rīta es runāju par to, ka mums ir nepieciešams Eiropas centrālajai bankai piedāvāt visas atbilstošas kompetences un atļaujas, lai varētu nodrošināt šo makro līmeņu uzraudzību. Ja sabiedrība un politiķi uzskata, ka vajadzētu šo Eiropas dimensiju stiprināt, nu tad Eiropas centrālā banka ir gatava uzņemties savu lomu. Lielāka daļa Eiropas valstu uzskata, ka tieši šādi vajadzētu rīkoties. Spānijas, Itālijas, Francijas, Nīderlandes centrālās bankas risina tādus jautājumus kā monetārās politikas, harmonizācija un Eiropas centrālā banka tagad palīdz šīm valstīm un varētu teikt, ka šis jautājums ir saistīts arī ar atbildības sadali. Šajās valstīs eksistē tāds, zinām, mērā konservatīvs modelis. Ja mēs salīdzinām, piemēram, situāciju tajās valstīs, nu, piemēram, Čehija, ja es pareizi saprotu, tad centrālā banka ir atbildīga arī par uzraudzību, un, manuprāt, Čehija nav problēma ar to. Manuprāt, tieši pateicoties tam, Čehija varēja zināmā mērā izvairīties no krīzes sekām. Līdz ar to mums ir iespēja risināt daudz jautājumus. Simtu piektais pants, sestais punkts, manuprāt, varētu būt izmantots gan Eirozonai, un manuprāt tieši Eirozonai to vajadzētu izmantot arī makrofaktoru uzraudzībai, jo, manuprāt, Eirozonā ir nepieciešama šāda uzraudzība, un to, manuprāt, var darīt tikai un vienīgi Eiropas centrālā banka. Bet, ja dalība valstis vēlās, tad var ir izmantot 105, 6, lai Eiropas centrālā bank, centrālajai bankai piešķirtu uh, pilnvaras uzraudzīt makrofaktorus visā Eiropas Savienībā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas centrālo banku sistēmā darbojas visu 27 valstu centrālās bankas. Mums ir padome, kas tiekas ļoti regulāri, tāpēc mēs varam jums teikt, ka principā Eiropas centrālā banka ir Eiropas Savienības centrālā institūcija un tā ir gatava strādāt visa Eiropas Savienības labā, ne tikai Eirozonas valstu labā. Landenburgas kundze noviegumā arī teikšu, manuprāt, esmu atbildējis uz jūsu bažām. Manuprāt, jau ir pietiekami daudz pierādījumi. Francijas, Itālijas, Nīderlandes gadījums, kur šī funkcija, kā pēdējais instants aizdevējs, tur šāda sistēma darbojas un tur pastāv iespēja saņemt šo kredītu. Eiro zonā tā ir Nacionālā centrālā banka, kas ir atbildīga par šo pēdējais instances aizdevēja funkciju. Tātad es neesmu par to, lai Eiropas centrālajai bankai un Eiropas centrālo banku sistēmai tiktu uzdots uzdevums uzraudzīt vietējo tirgu. Tad, manuprāt, būtu jābūt šādai struktūrai. Ir tirgus uzraugs, tas būtu Cezara attīstības struktūra. Un tad šajā struktūrā varētu piedalīties gan Eiropas centrālo banku sistēma, gan arī Eiropas centrālā banka, kas var nodrošināt dažādu veidu uzraudzību. Alternatīvais variants ir trīs institūciju struktūra kur ir tirgus uzraudzība, centrālās bankas funkcijas un makrofaktoru uzraudzība. Bet, manuprāt, šā, šī trīsstūra struktūra ir daudz sarežģītāka nekā divu institūciju struktūra. Paldies! Turpināsim darbu. Mums vēl ir pieteikušies tagad Lūdzu Grieķija. Tātad jūs jau e, iepriekšējā diskusijā piedalījāties, vai jūs vēlaties vēl? Tad Austrijas delegācijai vārds. Bet no sākuma Grieķijas delegācija. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ. Jā, man jāsaka, tas patiesi bija ļoti svarīgi, kas šeit tika teikts, un šajā krīzē um, ir uh, parādījušies trīs jautājumi pavisam skaidri. Tas pirmais ir nodarbinātība, attīstība, otrais un trešais sociālā kohēzija. Uh, vai jūs uh, pārstāvāt viedokli? Uh, Eh, ka eh, Eiropas centrālās bankas funkcija paplašināšanas gadījumā eh, arī ir apsvērta iespēja arī pārbaudīt kritērijus. Lai visus šies trīs jautājumus ņemtu vērā. Tad man ir arī otrs jautājums. paļā, pilsoņu paļāvību uz bankām ir zudusi. Al, arī paļāvība banku starpā tā vairs arī nav. Un tas ir e, novedis pie likviditātes maz, mazināšanās. Ko tad Eiropas centrālā banka varētu darīt šajā jautājumā, kas viņai būtu jādara? Un kā varētu panākt, kā atbalsts bankām uh, patiesi arī atainotos reālajā ekonomikā. Jo līdz šim ir uh, bijis tā, ka nauda, kuri uh, tiek nodota bankām, tā nenonāk reālajā ekonomikā. Paldies! Uh, un tagad. Eh, Austrijas delegācija. Jā, paldies, pre, eh, prezidents Kunze. Es domāju, ka mēs jau tagad esam spējīgi eh, ļaut mikro uzraudzību šīm starptautiskajām iestādēm. Kas attiecas uz makro uzraudzību, droši vien vajadzētu veidot jaunu Eiropas centrālās bankas organizāciju, Um, tieši šeit finanses sektorā pēdējos gados uh, bija uh, spekulācijas attiecībā uz derivātiem, un šeit vajadzētu kontrolēt. Um, mēs jau zinām, ka ir arī bijuši attiecīgi zaudējumi bankām un institūcijām. Uh, šeit būtu arī svarīgi reitinga aģentūras definēt pa jaunam arī Eiropas līmenī un man ir ļoti liels eh, cerības uz G20. Eh, ja mēs runājam par makro uzraudzību, ja ir vajadzīga globāla uzraudzība, eh, un šeit mums ir vajadzīga uzraudzība transakcijās uz spekulācijām. Merci, Wolf Klins. Paldies, Klinsa kungs. Jā, eh, tā bija mūzika, ko jūs teicāt savā runā. Arī, attiecība, arī to es varu teikt par maniem kolēģiem. Es arī um, piekrītu jūsu kritikai, kas attiecas uz uh, Vācijas situāciju, jo uh, bankas uh, bija uh, mūsu centrālajā bankā, bet šeit mēs esam pulcējušies, uh, lai pieņemtu arī politiskus lēmumus, un es jūs jautāju, vai jūs patiešām jau redzat šo politisko gripu gribu šeit kaut ko darīt. Man ir tomēr mana šaubas par to. Uh, poļu kolēģis runāja, ka Briti nav eirozonā. Tas ir līgumiski, tas nav šķērslis, bet vai politiska gatavība šeit ir arī šīs uh, līgumiskās iespējas izmantot? Un uh, runājot par um, apvienotās karalīs nākošu gadu paredzētajām vēlēšanām, tad varbūt, kad eiroskeptiska valdība nāks pie varas, mēs jau redzējām, ka kas attiecās arī uz banku glābšanas paketi, arī ekonomikas atveseļošanas programmu, ka katrā dalība valstī tomēr tiek darīts to, ko viņi uzskata par labu. Uh, un tādējādi, uh, ja um, mēs neizmantojam šīs uh, akūtās iespējas, un es ne, nesaskatu šeit iespēju, ka mēs tajā svarīgajā jautājumā vienosimies, arī Itālijas senāta kolēģis teica, ka ļoti dažādi tiek izvērtēts, kas ir jādara Eiropas centrālajai bankai, un arī attiecībā uz Maastrichts plānu un uh, Eh, uz stabilitātes eh, un uzraudzības paktu eh, šeit nav pareizie lēmumi. Es domāju, ka šo lielo mērķi mēs tik ātri nesasniegsim, un tāpēc mans jautājums būtu, kā mēs šo pakāpenisko plānu tomēr varētu virzīt, lai tiešām nonāktu pie konkrētajiem lielajiem mērķiem. Paldies! Vēl arī otrais jautājuma rauns. Jā. Uh, Itāļas senāts, tad Portugāls uh, delegācija, tad Ferēras kundze. Uh, Lenīni. Es esmu no budžeta komitejas Itālijas senāte. Benes Magi kungs, viņam bija ļoti laba runa Es gribētu tādas vispārējas eh, vēl pārdomas un tad arī jautājumu. Mēs ļoti daudz ko interesantu dzirdējām šajās divās dienās. Kā mēs varam cīnīties ar krīzi? Bija runa par uh, Eiropas atveseļošanas plānu, pret uh, protekcionismu, uh, dažādi pasākumi, caurskatāmības jautājums, uzticības jautājums. Eh, komisārs Almūnija arī vakar teica, ka šis Eiropas plāns vai arī eh, šie Eiropas pasākumi eh, vienu procentu ir sasnieguši, citās valstīs arī daudz mazāk, piemēram, uh, Eh, Itālijā mazāk nekā 0,5%, un Čehijas finanšu ministrs, un jūs arī teicāt šodien priekšpušdienā, eh, ka eh, likumis, likumdošanas process, lai šos pasākumus varētu realizēt, ir tomēr ļoti tāds sarežģīts. Es domāju, ka Eiropā ir labi priekšlikumi, eh, bet eh, maz iespēja šo plānu realizēt, eh, kurš atbilstu ekonomiskās krīzes dziļumam būtībā mm, nemaz nevar iedomāties, kā Eiropa var darboties pēc šīs krīzes. Es domāju, e, krīze būtu vēl dziļāka, protams, ja Eiropas centrāla banka nemazinātu procentu likmes. Jūs ļoti daudz ko interesantu teicāt. Mums ir, jā, jūs teicāt, mums ir jāizmanto šī krīze, lai uh, veicinātu uh, vēl labākus uh, e, izšķiršanās uh, e, procesus, teiksim, likumiskā līmenī. Un, un Eiropai vajadzētu uh, ātrāku plānu nākošajās nedēļās izstrādāt, lai uh, paaugstinātos uh, patēriņš, līdzīgi kā piemēram kā ASV Barack Obamas vadībā. Un otrais jautājums, kā ir ar ar eh, Eiropas Finanšu institūtu atbalstu, eh, kā mēs varētu sevi pasargāt eh, no šīs krīzes cēloņiem vai negatīvie, negatīvās lietas jau visas ir notikušas vai vēl mums kaut kas negatīvs ir sagaidāms? Piemēram, kredīta došana uzņēmumiem tika runāts vakar šī arī uzticības krīze, kuru jūs arī pieminējāt. um, šajā jaunajā regulēšanas ietvarā? Vai ir paredzēts, ka uzņēmumi arī tiks uh, stiprāk aizsargāti uh, nākotnē? Un kāda loma būtu Eiropas centrālajai bankai šajā sakarā? Un tagad vārds Portugāles delegācijai. Paldies! Paldies! Es pirms vēlos apsveikt jūs ar ļoti labu prezentāciju. Esmu ļoti pateicīgs par jūsu ieskatu esošajā banku un finanšu sistēmas informācija, e, situācijā. Jūs runājat par inovācijām un konkurenci, un, manuprāt, tas viss pilkāk iezīmē esošo finanšu aktivitāti. Jūs, piemēram, runājat par to, ka ir nepieciešams ievērot konfidencialitāti un Neaizmirst, protams, arī par konkurenci, un lielākoties tieši šie divi faktori vairāk ierobežo iespēju panākt labāku koordināciju. Bet te pašā laikā es varu piekrist jūsu ideju, ka nepieciešams šo problēmu risināt un nodrošināt arī makrofaktoru uzraudzību. Manuprāt, makro uzraudzība prasa vispirms mikro uzraudzības panākšanu. Savādāk jau nu ne, nevarēsim mēs atrisinās šo problēmu. Vispirms nepieciešama mikrouzraudzība vietējā līmenī, tad varēsim doties tālāk. Un šajā kontekstā man ir trīs ļoti pragmatiski jautājumi. Nu, vispirms, jautājums par vietēju uzraugu un banku sistēmas problēmām. Vai jūs varat piekrist tam, ka vietēja audita komanda, kas darbotos vietējas bankas uzraudzībā, būtu tas labākais risinājums. Es to runāju Spānijas modeļu kontekstā, jo, manuprāt, to varētu uzskatīt par paraugu praksi šajā kontekstā. Ja tur notiek uzraudzība vietējā līmenī, manuprāt, Spānija jau kopš 90. gadiem ir tā tāds labs paraugs labai uzraudzībai. Vai jūs varat piekrist tam, ka ir nepieciešams absolūti nošķirt konsultēšanu un audītu, jeb revīziju? Eiropā joprojām pastāv šāda problēma, ja jūs noteikti atcerāties, ka ASV bija nopietnas problēmas ar interešu konfliktus, jo ārējais banku sistēmas audīts bija cieši saistīts ar konsultācijas firmām. Un tas pats ir arī Eiropā, un jautājums ir, vai jūs varat atbalstīt šādu novatorisko struktūru, lai būtu skaidra norāde uz to, ka banku sistēma konsultēšana tiek nošķirta. Nobeigumā runāšu par nodokļu paradīzi, par offshoriem. Un šajā kontekstā ir diezgan viegli nodrošināt starptautisko koordināciju. Manuprāt, ir diezgan grūti panākt labus rezultātus, jo eksistē tik daudzas un dažādas nodokļu paradīzes. Nu, tad jautājums ir, vai jūs varat piekrist šādu veidu risinājumam? Varētu izveidot zināmu reģistru, kurā būtu iekļautas visas kustības, kas ir saistīts ar finanšu sistēmas transakcijām. Nu, es nezinu, vai tas būs simtprocentīgi efektīvi, bet šādā veidā, manuprāt, mēs varēsim panākt zinām kontroli starptautiskajos darījumos. Paldies! Elīza Ferēra. Elīza Ferēra skundze, lūdzu. Obrigada, Sra. Presidente. Um, muito obrigada por esta apresentação. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pateicīgs par, pateicīgi par šo prezentāciju. Dzirdēju arī kolēģi teikto. Uzskat, ka jūs devāt ļoti daudz vielu pārdomām. Un šie priekšlikumi ir tajā virzienā, ko esam atbalstījuši ar ekonomikas komitejas vakar pieņemtajā ziņojumā. Respektīvi vēlamies stiprināt ECB lomu uzraudzības struktūrās. Domāju, ka Vandenburgs un Klīnskunga pieminētie jautājumi mm, arī ir ļoti būtiski. Mēs jau zinām, ka bieži vien tās svarīgākās ir tieši tās detaļas. Nu, divi konkrēti punkti, ko gribēju pieminēt. Tas saistīts ar pamatprincipu. Mums jāstiprina uzticēšanās un solidaritātes izjūta attiecībā uz Eiropas centrālās bankas struktūrām, bet šobrīd piedzīvojam situāciju, kad dažādām dalību valstīm ir ļoti atšķirīgas nostājas uz starptautiskā tātad ārvalstu parāda jautājumu risināšanu. Atšķirības starp vajākajām un stiprākajām valstīm ir ļoti liels, pat tad, ja tām ir viena valūta. Vai varbūt ir kāds priekšlikums attiecībā uz eiro obligācijām? vai kaut ko citu, jebko citu, kas varētu palīdzēt saliedēt šo uzticību? Otrs jautājums. Domājam par to, kā glābt, kā stiprināt ta Eiropas tautsēmniecību. Tas, protams, saistīts ar dažādiem faktoriem, bet nevar noliekt, noliegt, ka inflācija bieži vien rada spekulācijas starptautiskos tīklos, starptautiskā mērogā. Tāpat laikā valūtas maiņas kursi e, asimetriski ietekmē Eiropas ekonomiku. Tie kaitēja Eiropas tautsaimniecībai, It īpaši tad, kad e, darbā tiek pieņemti cilvēki firmām, kas eksportē, piemēram, priekšmetus uz citām pasaules malām. Un mēs šobrīd nevaram šo tautsēmniecību stiprināt, tāpēc, ka trūkst uzticēšanās ekonomikai. Un ja jūs salīdzinat savas pilnvaras, piemēram, ar Amerikas Federālās bankas pārstāvju pilnvarām, vai kāds, kāda ir atšķirība, vai viņu eh, domu gājiens būtu atbilstīgi jūsējiem, respektīvi noturēt tātad inflācijas līmeni, samazinot procentu likmes, kāds ir jūsu priekšlikums? Un ja mēs Domājam par to, ko gan darīt nākotnē, vai mums nevajadzētu uzdot šo jautājumu, vai varam samierināties tikai un vienīgi ar šo vienīgo mērķi e, savaldīt inflāciju pieaugušajā pasaulē. It īpaši ir redzam, ka krīze tomēr Eiropa ir piemeklējusi, neskatoties uz šiem centieniem. Well, Lielas paldies par visiem šiem jautājumiem. Iesākumā pāris ievadvārdi jo jūtu tādu zināmu frustrācijas sajūtu, ka it kā netiek darīts pietiekami daudz Eiropas līmenī un koordinēti. Bet nu paskatīsimies uz to, kas noticis pēdējos pāris mēnešus. Viena iestāde ir reaģējusi, darījusi to ātri, nu jūs varbūt varat strīdēties, ka varbūt jūs atbalstījāt vai neatbalstījāt, pats varbūt bija prāta vai par lēnu. Uh, bet šī iestāde reaģēja, un tā bija Eiropas centrāla banka, kas reaģēja. Tā man šķiet bija vienīgā institūcija, kas var rīkoties desmit minūšu laikā, stundas laikā, sasaucam, mēs sasaucam sanāksmi un rīkojamies. Bet no otra puses, protams, ir tāda, ka mēs pieņemam lēmumus tikai par vienu faktoru, un tas ir procentu likmes. Procentu likmes, ko mēs piemērojam savām darbībām. Tātad mūsu rīcībā ir tikai viens instruments krīzes laikā esam izmantojuši arī citus instrumentus, nu, piemēram, lai veicinātu likviditāti banku sistēmā. Bet šī krīze, jāsaka, ir daudz sarežģītāka, te ir daudz citi visādi elementi, un tāpēc mēs nevaram gaidīt, ka ECB varēs atrisināt pilnīgi visas problēmas. Un tieši tā kā Grieķijas deputāsies, viņš vaicā par nodarbinātību, sociālo kohēziju, attīstību. Tie ir ļoti svarīgi elementi. Uh, Bet vai tos visus var atrisināt ar procentu likmu palīdzību? Nē, es domāju, tas ir pasarežģītu. Un no ekonomikas teorijas mēs zinām, ka katrs instruments lielākoties ir paredzēts viena mērķa sasniegšanai. Protams, šī mērķa sasniegšanai ir ietekme arī uz citiem, papildus ietekme uz citiem mērķiem. No otras puses, daudz no jums vaicāja nodrošināt saskaņotāku Eiropas re, re, reaģēšanu. Un tas lielākoties attiecas uz tām politikām, kas ir nacionālo dalību valstu rokās - fiskālā politika, valsts parāds, parāda vērtspapīru izlaišana. Šie visi jautājumi ir dalību valstu kompetencē. Un mēs nevaram šobrīd pieņemt nekādu lēmumu mainīt šīs kompetences. Kas tad ir šī piesardzīgā uzraudzība? Nu, es domāju, ka pastāv vispārēja vienprātība ka ECB tiktu piedar, pie, piedāvāta piemēru, pie, piešķirt šī funkcija pār makro uzraudzību, tātad šiem makro faktoriem. Un nedomāju, ka kāds te domā kaut ko citu. Bet problēma ir tāda. Kas tad notiek ar valstīm, kam nav eiro, ārpus eirozonas, un kas notiek ar šo mikrouzraudzību, jeb mikrofaktoru, mikroekonomiskā faktoru uzraudzību? Nu, redziet, tā situācija sarežģās tas, ko es šodien teicu, ja tiek pieņemts politisks lēmums stiprināt Eiropas dimensiju arī mikrouzraudzībā, tad tādā gadījumā ECB būtu tā īstā vieta. Es nedomāju, ka tā tāda revolucionāra ideja, nē, bet, nu, ja jūs tā domājat, tad lūdzu. Es esmu pārliecināts, ka politiskai gribai ir jābūt. Nu, redzēsim, kas notiks pēc tam, kad Larozjēra grupa nāks klajā ar, ko, ar konsultācijām. Es domāju, nu, pēc tam komisija izstrādās priekšlikumus, kā rīkoties tālāk. Un es domāju, ka komisija izstrādā šos priekšlikumus arī attiecībā uz 105.6. Eh, panta mainīšanu. Un domāju, ka viņi strādās arī pie, tā, pie modeļiem, kā īstenot makro uzraudzību, jo dalību valstu taču no, no komisijas gaidīs. Protams, tam būs vajadzīga vienprātība, bet es domāju, ka visas valstis, īpaši tās, kas ir no Eirozonas, atbalsta ECB, piešķi, atbild, uzticē, to, ka varētu uzticēt ECB atbildību arī par, par, tātad, par šo makro uzraudzību. Es domāju, tas būtu tikai loģiski. Uh, jo Eirozonai tas būs pilnīgi nepieciešams. Ja jūs nesat Eirozonā, tad, protams, tieši ietekme nebūs, bet tādā gadījumā nebūs arī nekāda iemesla protestēt par šādas atbildības piešķiršanu. Cits jautājums un sarežģītāks jautājums ir par mikro uzraudzības funkciju sadalīšanu. Te būs noteikti valsts, kas teiks, lūk, eh, šķiet arī Čehijas prezidentūra to teica, lūk, mums jābūt piesardzīgākiem, pašiem jābūt piesardzīgākiem. Es nezinu, kāda šeit būs politiskā griba. Tas jau jums būtu jāzina labāk. Bet Tā kā Maastrichtas līgums tika izstrādāts arī pēc ļoti daudzajām plašajām krīzēm, ko piedzīvojām ar valodas mājas kursiem Eiropā, mēs redzējām, eh, cerams, ka šī kroza, krīze novedīs pie jaunām niansēm, pie jauniem pasākumiem, bet mums jābūt konsekventiem savā rīcībā. Nu, tā tad man liekas, man ir tā pārliecība, ka mēs spēsim virzīties uz priekšu. Atgriežoties pie jautājuma par to, ko ECB var darīt, lai stiprinātu uzticēšanos banku sistēmai. Šķiet uzdev vairāk deputāti. ECB tad drokās pirmkārt instruments ar interešu, ar eh, valodas maiņas kursiem. Un tālāk eh, jāceras, ka neusticēšanās ir šīs maksātspējas jautājums, un tas nav ECB ziņā, tas ir banku uzraudzības regulātoru grupas ziņā vai bankām ir pietiekami daudz kapitāla, lai pārliecinātos, ka tās spēja izturēt krīzes radītos šokus. Un, ja tirgu nav uzticēšanās, ka tā tas ir, tad, protams, momentā krīts vērtspapīra cenas un rodas problēmas, rodas, uh, rodas bailes par to, ka bankas nespēs izturēt krīzi, jo samazinās vērtspapīra cenas, jo, protams, samazinās banku kapitāls, jo iedzīvotāji baidās, ka nebūs līdzekļu, un privāto sektoru, protams, tas momentā uzreiz ir ietekmē. Nu, tātad risinājums šai problēmai ir nodrošināt lielāku kapitālu bankām. Bet, nu, tas, diemžēl, atkal nav Eiropas centrālās bankas uzdevums. Tas ir nacionālo valdību uzdevums, nacionālo regulātoru uzdevums. Viņiem e, ir jānodrošina e, šī jautājuma atrisināšana. Tātad jāpārliecinās, ka bankām ir pietiekami daudz kapitāla, lai viņi izbeidz nodarboties ar šiem svīru instrumentiem, bet patur kaut kādu veidu kapitāls drošā, bezriska situācijā. Otrs jautājums. Vai Eiropa varētu būt spēcīgāka? vai tā var uzņemties spēcīgāku iniciatīvu tautsēmniecības glābšanā. Nu jā, salīdzinot ar ASV, Eiropas programma ir būtiski mazāka, nenoliedzam, bet mums jāņem vērā, ka pirmām kārtām situācijas ir atšķirīgas, ir tīpaši finanšu tirgos. Otrām kārtām Eiropā mums ir kaut kāda automātiska stabilizātora, kam ir ļoti liels spēks, un šie te stabilizātori faktori nav iekļauti šajos aprēķinos. Šis viens procents nāk papildus automātiskiem stabilizatoriem finanšu sistēmā, valsts finansējuma sistēmā Eiropā. Nu tā tad, ja mēs pievienojam vēl arī šos automātiskos stabilizatorus, tad mehānisms pilnīgi noteikti ir spēcīgāks. Vai mēs varam darīt vēl vairāk? Nu, tas ir atkal jautājums par to, cik lielā mērā to vēlas Nacionālā dalībvalstu valdības. Mēs visi esam šobrīd pieņēmuši, ka ir ārkā, šī ir ārkārtas apstākļi un uh, ir kaut kas jādara. Bet problēma ir tāda, kas tad notiek ar finanšu tirgiem. Jo pastāv risks, ka neusticēšanās kas šobrīd valda finanšu tirgos un kas valda pilsoņos, pilsoņi netic banku sistēmai, un tas viss var vērsties par neticību valstī. Un tas ir ļoti bīstami. Tas savukārt nozīmētu, ka dal, tajā brīdī, kad dalībvalsts vēlēsies finansēt programmu, tā nespēs izlēst šīs valsts obligācijas. Un tā jau būs valsts krīze, un es domāju, tas jau nu ir galējais limits un tai brīdī valdība var nevarēs vairāk tērēt, un tāpēc Eiropā šajā būtu ļoti piesardzīgai, ņemot vērā, kāda ir novecojuši, ir novecojusi iedzīvotāju, demografiskā līkne e, un problēmas ar nodarbinātību, valdībām jābūt ļoti uzmanīgām. Eiropā mums ir šis ierobežotais faktors. Tas nav tikai stabilitātes fakts, ne, bet demografiskā struktūra, ekonomiskās struktūras e, ir tādas, kas nosaka ierobežojums šādiem valsts tēriņiem. Te es atbilstu, atbildu polijas kolēģiem. Tas ir ļoti tehniski rakstur jautājums, ir tīpaši par šiem auditiem runājot. Jā, revīzija un konsultācijas, jo uzraudzība pats par sevi ietver to, ka uzraudzība pastāv jebkādā lielā bankā. Tā ir vispārējā praksa arī šobrīd runājot par reģistriem. Es domāju, ka atsevišķām valstīm ir grūtības nodrošināt reģistrus. La, eh, Eiropas Savienības līmenī, bet vairāk darbojoties Eiropas Savienības līmenī, mēs varētu nonākt šajā virzienā. Visbeidzot, Ferēras kundze, jūs uzdevāt ļoti daudz jautājumus. Nu, kā jau teicu, ECB rokās ir viens instruments - procentu likmes. Jūs nevarat prasīt no ECB darīt pilnīgi visu. Jau tāpat tas ir diezgan grūti pārliecināties, ka mūsu līdzpilsoņi um, necieš no inflācijas vidējā termiņā. Bieži vien Doma ir tāda, ka Eiropā, Eirozonā mums iet sliktāk nekā citur. Bieži vien cilvēki saka, ka Eirozonā iet sliktāk nekā ASV, viss ir sliktāk, bet ja paskatāmies uz pēdējiem desmit gadiem, no 99. gada līdz šodienai, ja mēs paskatāmies uz ekonomisko izaugsmi, tad vienīgā starpības starp ASV un Eirozonu un tā es runāju par vidējo līmeni, ir, po, ir iedzīvotāju apmēra pieaugums. Ja mēs skatāmies uz IKP, Eirozonā un ASV izaugsmas likme ir tieši tāda pati. Tātad nav tiesība, ka Eirozonā iet sliktāk. Protams, Eirozonā vienmēr ir valsts, kurām iet labāk, kurām iet sliktāk un tā tālāk, bet vidēji ECB ir atbildīga par eh, cenu vidējo stabilitāti. Un vidēji izaugsmas tēmas, izaugsmas uh, likme ir bijusi tāda pati kā ASV, bet, nu, protams, kā jau teicu, ir atsevišķas valstis, kas aug ātrāk, ir citas valstis, kur šis temps ir mazāks. Kas attiec uz nodarbinātību, Eirozonā ir vairāk nodarbinātību radī, radītu darbu vietu nekā ASV. ASV Viņiem gan bija krīze, bet no nu arī mums bija krīze. Nu, tātad, ja skatāmies uz darbības izpildes rādītājiem e, un ECB, tad domāju, ka varam teikt, ka jāsaka, šī rīcība nebūtu nav bijis tā sliktākā cena. Stabilitāte ir nodrošināta desmit gadu laikā. Tā ir labāk nekā jebkad iepriekš. Un jāsaka, vairāk mēs nevaram darīt, neko spēt darīt, tāpēc, ka mūsu rīcībā tikai viens instruments, kā jau teicu. Mums ir vajadzīgi arī citi instrumenti eh, bez Eiropas centrālās bankas, lai risinātu problēmas kopumā, nu, piemēram, šo bezdarba problēmu, izaugsmas tempu, palēnināšanās problēmu. Un tas jau tie ir tāds starptautisks faktori. Un te noslēgumā atgriežīšos pie grieķu kolēģi, kurš runāja par sociālo kohēziju. Es domāju, ļoti svarīgi, lai nacionāla līmenī politika un politikas virzieni tiek izstrādāti ar mērķi uz sociālo kohēziju un nodarbinātību. Un tā ar struktūrālo reformu, struktūra reformu palīdzību un vispārējo eh, varam daudz ko darīt, bet potenciāls nav izmantots pēdējo gadu laikā. Un, protams, ir jāpastiprina šīs programmas, struktūra fonda izmantošana Eirozonā. Ir valstis, kur ir lielāki, ne lielāka nelīdzvarītība, un tur tā ir jālabo. Paldies! Vēl par fiskālo eh, jautājumu, to jūs negribējāt komentēt. Pirkties saknē arī tā nav joma, kurā kompetence būtu ECB, tā ir dalībvalstu kompetence. Bet, nu, kā jau teicu, eh, savā iepriekšējā darbā es cīnījos eh, par šo jautājumu. Bet tas nebūtu nebija viegli, jo tā ir tāda globāla problēma, globāls jautājums, un jums jāpiekrīt, ka pat, nu, vismaz starp lielākajām valstīm uh, ir tāda zinām vienotība. Nu, diemžēl, jāsaka, pat Eiropas e, ietvaros mums nav tāds pavisam vienots uh, e, politikas, kā cīnīties par šīm nodokļu paradīzēm un tā tam līdzīgi. Bet, nu, tā ir jā, viena diezgan liela būtiska prioritāte mūsu darbā. Paldies! Vēl viens pārstāvs no Eiropas parlamenta. Magines kundze vēlēs uzdot jautājumu. Vai vēl kāds vēlas runāt arī no nacionāliem parlamentiem? Ja ne, Tad eh, Desantos kungs vispirms un pēc tam vēl, vēl. Vispirms tātad Desantos kungs. Obrigado, Sr. Presidente. Eu também me associo ao coro de elogios. Paldies. Nu, vispirms es vēlos pateikties Benīs Abikungam. Viņš runāšu vispirms mazliet pesimistiski. Es šeit runāju par zināmu konfliktu. Ja mēs analizējam to, ko teica kolēģis no Grieķijas pirms septiņiem mēnešiem. Manuprāt, šajā gadījumā mēs iznīcinātu šo inovāciju avotu. Ja ECB paplašinās savu regulējumu, tad, manuprāt, tieši šo radošo, šo novatorisko mēs varētu arī zaudēt. Mēs saprotam tagad, kā ir ļoti nopietna finanšu krīze, un pirms gada arī bija tāda situācija, kad mēs jau sapratām, ka krīze būs, bet ECB joprojām paaugstināja procentu likmes. Līdz ar to, manuprāt, ECB nav tā institūcija, kas var reaģēt uz krīzi pietiekami ātri. Makrivī komisārs teica pirms kāda laika, ka tā nav nemaz nekāda krīze, vienkārši tāds līdzsvara zaudums. Tagad savukārt mēs visi esam pārliecināti, ka tā ir krīze un nekas cits. ECB jau nu nebija vienīga institūcija, kas rēģēja pārāk lēnu. Es saprotu, kāpēc ECB darbojas un kādi ir konkrēti mērķi. skaidrs, ka ECB nevar vienmēr reaģēt pietiekami ātri. Centrālajai bankai ir arvien plašāka loma uzraudzības kontekstā, un manuprāt, priekšlikumi jūsu prezentācijas beigās ir ļoti pozitīvi, līdz ar to tos mēs varētu atbalstīt. Runāšu konkrētāk tagad. Eiropas masu mēdījos, vismaz Portugālē tā ir. publicēja Džordža Sorosa teikto. Viņš runāja par to short selling. Viņš teica, ka tā, tas ir neizbēgams ļaunums, bet uh, Eiropas iedzīvotāji viņi nesaprot, kas tas tāds par neizbēgamu ļaunumu. Viņi uzskata, ka vajadzētu šādu pasākumu vienkārši aizliegt. Tagad runāšu ļoti konkrēti. Ja es pareizi saprotu, Binijs Māgie kungs nevarēs, protams, atbildēt pilnīgi visiem jautājumiem ļoti plaši, bet nu jautājums ir, vai Eiropas centrālā banka šobrīd skaidri apzinās, kāda ir reāla situācija Eiropas ekonomikā? Vai jums ir skaidra bilde par to, cik daudz mums ir sliktu aktīvu? Cik Eiropas tirgu ir slikto aktīvu. Un kā tas ietekmēs IKP? Tad ir vēl viena lieta. Mēs jau saprotam, ka tie būs iedzīvotāji, kas, kas ar saviem nodokļiem maksās par šo krīzi. Nu tad jautājums ir, ko ECB domā par trīs apspriestajām jomām Eiropas Savienībā? Nu vispirms, tiek runāts par to, ka būtu nepieciešams samazināt atalgojumu, kas tiek piedāvāts finanšu institūcijas vadu, vadītājiem. Tad ir, tad ir shortselling aizliegums, kā to izdarīja a, apvienotā karalista. Paldies, saka priekšsēdētāja. Manuprāt, ir vairāki priekšlikumi, Un arī jūs teiktās man šī kā atbilst šī, šai domai. <clears throat> Jūs varbūt nebrīnīsieties, ja es nedaudz kritiskāk vēl runāšu nekā citi. Es e, ļoti atbalstu, kas attiecas uz makro uzraudzību Eiropas centrāla bankā. E, un krīzes pārvarēšanā tā ir, protams, pirmā, kur reaģēja. Jūs pieprasat lai centrālā banka darītu vēl vairāk, bet eh, tur man tomēr nebija laba sajūta. Eh, kļuva skaidrs, ka eh, likviditātes veicināšana nav pietiekāša. Lai atrisinātu šo toksisko produktu problēmu un uh, mēs nevarējām tomēr uh, veicināt šo starp uh, banku norm, tirgus normalizāciju, un tur bija nepieciešama re, reģiona reakcija. Centrālā banka um, nodarbojās ar inflācijas riskiem. Uh, un tur varbūt mums vajadzēja vērsties pie valdībām, lai risinātu šos jautājumus. Uh, recesija nu ir klāt, un uh, mums ir skaidrs, ka ir nepieciešama reģionu stipra koordinācija, lai iedarbinātu šo ekonomikas atvesļošanas programmu Un uh, jūs sakāt, ka Eiropas centrāla bankai ir uh, līdzekļi, uh, lai realizētu šo mikro un makro uzraudzību. Es nesaku, ka tas ir nepareizs lēmums, bet es tikai saku, ka uh, tas ir jautājums, uh, kā uh, globālo pārvaldītāju programmu vajadzētu noņemt no darba kārtības. Kā piemēram Čehijas republikā, Itālijā, to jūs vienkārši nevarat uh, neņemt uh, vērā, jo. Uh, attiecībā uh, tātad, uh, pretspēlētāji ir, ir uh, valdība un viņi labi orientējas un tur ir pretsvars, bet tas nepastāv Eiropas līmenī. Es zinu, ka Eiropas centrāla banka ne, nevar uh, visas problēmas atrisināt, bet mēs atrodamies kritiskā momentā, un e, es uzskatu, tas ir ļoti labi, ka jūs, e, ko jūs izmantojāt attiecībā uz Maastrichts līgumu, mums ir krīze. Bet mums arī ir jādomā, ka mums ir atbildība. Uh, Uh, atrast uh, institucionālu sarunas partneri. Jā, es uh, mēģināšu atbildēt uzreiz uz abiem jautājumiem. Um, jūs jau zināt, ka man nekas nav pret politisku sarunas partneri, kāpēc tas nefunkcionētu? Um, un jūs jautājāt, vai jums jau ir priekšstats uh, par uh, Eh, toksiskajiem aktīviem tā dēvētajiem. Jā, eh, jūs varat pajautāt katrai eh, nacionālai institūcijai, viņi to nezin, un mēs arī to nezinām. Ja jūs man dodat pilnvaras ar 105. paragrāfu 6. punktu, tad varbūt es jums varēšu dot skaidrāk atbildi uz jūsu jautājumu. Bet šodien mēs saņemam informācijas tirgū, Mums ir informācija no atsevišķām institūcijām, bet mēs neesam spējīgi saņemt precīzi informāciju par šo jautājumu. Ja mēs runājam par politisku pretsvāru, vai tas šodien vispār tam ir būtu kāda jēga? ka mums būtu attiecības politisk, publiskajām institūcijām un bankām nacionālā līmenī, bet daudzās valstīs uh, līdz pat uh, dažus mēnešus iepriekš. Uh, tātad bija priekšstats, ka bankām klājās ļoti labi, ka par to nav nekāda rūpju. Un šajā globālajā krīzē savstarpēja ietekme ir kļuvusi tik liela, ka mums ir eh, nepieciešams globāls līmenis. Es nesaku, ka visam ir jānotiek Eiropas līmenī, bet Eiropas centrālajai bankai eh, tomēr ir jābūt redzējumam, Eiropas redzējumam, ja neteikt globālam redzējumam. Uh, lai uh, mums būtu visas nepieciešamās informācijas par Nacionālo banku sistēmu riskiem globālā kontekstā. Um, Tās ir arī tas jautājums par mikro un makro uzraudzību. Un tas ir arī uh, parādījis, ka uh, nacionālā uzraudzība tomēr bija nepietiekama. Es uh, labprāt vestu dialogu un arī atskaitītos politiskām institūcijām, B, ka mikro uzraudzībai ir nacionāla, tikai nacionālā līmenī. Es nu, domāju, ka tas nebūtu mērķiecīgi. Kas attiecas uz otro punktu, uh, tur arī es varu atbildēt. Eiropas centrālā banka jau no paša sākuma teica, ka uh, likviditātes veicināšana nebūs pietiekama, ir nepieciešams vairāk kapitāla Varbūt tas netika skaļi pietiekam teikts, um, uh, jo centrālā banka nav pieradusi kliegt. Bet uh, mums uh, patreiz nu nav tās likviditātes, un mums vajadzīga arī koherenta rīcība attiecībā no nacionālajām valdībām un uzraudzības institūcijām. ja mums būtu vairāk pilnvaru um, attiecībā uz šo punktu 105.6, tad mēs varētu rīkoties efektīvāk. At, uh, tad mēs, mums būtu makro uh, regulācijas pilnvars nacionālā līmenī, arī attiecībā uz likviditātes jautājumu, arī uz kapitālu. Um, tam būtu globāla ietekme. Un es jau teicu, tā kā uh, Eiropas centrāla banka ir strukturēta, tā var ātri reaģēt, un um, mums bija nepieciešama pēdējos mēnešos šī ātrā reakcija, un uh, uz citiem Santas kunga jautājumiem atbildot, mums ir ziņojumi par finanšu stabilitāti, finansiālu stabilitāti, uh, tur arī riska indikātori Uh, un es jums ieteiktu uh, 2007. gada jūlijas ziņojumu, un jūs jau saskatītu, kas notiks. Jā, mēs teicām, bet mūs nedzirdēja. Um, um, es par tehniskiem jautājumiem nevarēšu atbildēt par obligācijām, bet tie ir arī, protams, arī politiski jautājumi. Eh, bet eh, noslēgumā varbūt es tomēr gribētu skart vienu politisku jautājumu. Ja jūs paskatāties, kas ir noticis Japānā eh, sakarā ar banku krīzi, tad tur arī bija problēma vai ir problēma, ka rekapitalizācijas problēma pastāvēja. Un tas ir saistāms ar valdības problēmu pastāstīt saviem pilsoņiem, ka tā, šis jautājums ir risināms. Protams, tas ir ļoti grūti izskaidrojums. Bet ņemot vērā šo krīzes dramatismu, to varēja izdarīt. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jāmēģina uh, dažus aspektus nepolitizēt pārāk spēcīgi. Banku sistēmai jābūt ir spēcīgai, un tad mēs varēsim stāties pretīm daudzām problēmām ar bankām, valdībām un arī citiem jautājumiem, eh, bet mums eh, vajadzētu izvairīties, eh, radīt tādu situāciju, kur banku rekapitalizācija nebūtu politiski akceptējami, kur rastos kādas nesaskaņas ar sabiedrību un politiku, sabiedrības un politikas starpā. Jo tie ir pasākumi, Uh, ar uh, mērķi, kuri uh, netika realizēti. Um, Tās ir lietas, kuras būtu jāņem vērā šajā sarežģītajā menedžmenta situācijā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par arī jūsu piedalīšanos diskusijā. Um, es domāju, tādā veidā mēs vēl uh, veicinām diskusiju pirms uh, Rauzie ziņojuma. Un, un tagad uh, es vēlētos dot vārdu manam kolēģim Oičičam Vojičam, lai viņš izdarītu kādu secinājumus no mūsu diskusijas. Jā, godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kungi, cienījamās kundzes, viesi. Ehm, es jau teicu un atkārtošu vēlreiz. Ekonomists ehm, nav atkarīgs no tā, ka viņš E, viņu atkal ir jāievēl atšķirībā no politiķa. Un tāpēc ir arī atšķirīgi viedokļi, bet e, lielākā daļa no mums ir politiķi. E, un tādēļ, proti, viņiem jāatskaitās saviem vēlētājiem. Un tādēļ mums ir jārada tādi priekšnoteikumi un, un tādi e, noteikumi, Uh, lai ekonomika varētu funkcionēt brīvā tirgu ar uh, brīvu kapitālu plūsmu, brīvu cilvēku plūsmu un preču plūsmu. Uh, tie ir arī pamatprincipi, uz kuriem pastāv Eiropas Savienība. Krīze ir viennozīmīgi nākus pie mums no ASV. Un uh, Eh, šeit, diemžēl, es nedzirdēju, kas bija par pamat iemeslu eh, vai par vienu no pamat iemesliem, eh, un tas bija, ka jau Klintona valdības laikā tika mēģināts Uh, politisks, tika mēģināts um, uh, un politisks spiediens izdarīts, uh, lai katrs pilsonis varētu dzīvot savā mājā. Un līdz ar to tika doti kredīti, ne tikai likvīdi kredīti, cilvēkiem, kuri varēja tos atmaksāt, bet arī cilvēkiem tie, kuri nevarēja atmaksāt šos kredītus. Un 15 gadus vēlāk mūs, mēs atrodamies tagad situācijā, kur raža um, tiek ievākta ne tikai Amerikas uh, bankās, bet arī Eiropas bankās. Uh, un um, tā rezultāts nav tikai finanšu krīze, bet arī recesijas uh, parādības. Uh, atļaujiet uh, man pateikties uh, par ļoti labo atklāto diskusiju. Uh, Uh, un es mēģināšu uh, vēl apkopot šeit dažas tēmas, lai mēs tās neat, uh, neaizmirstu un diskutētu tālāk. Es esmu pārliecināts par to, ka šis fórums Eh, šeit ir atrunājis eh, tēmas, lai arī eh, politiķi un institūciju pārstāvji meklētu atbildes. Un tad, no šīm tēmām es vēlētos pieminēt, tātad pirmkārt tie ir nodokļi, nodokļu paradīžu problēmas um, tad arī krājkontu aplikšana ar, ar nodokļiem, eh, kredītu pieejamība, īpaši madiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Eh, tad arī, vai mums ir nepieciešama um, ekonomiskā politika kopēja, vai mums ir kopēja banku uzraudzība nepieciešamība vai valstī ir jāiejaucās un protekcionismu jautājums. Eh, tad arī konkurence eh, finanšu tirgos ar eh, atsevišķām likumībām un atsevišķu uzraudzību, un tiek diskutēts, vai šī uzraudzība vai tai ir jābūt Eiropas centrālās bankas pāraudzībai vai arī atsevišķu valstu pāraudzībā un kādu lomu šeit ir nacionālajām valdībām. Sarežģīta tēma tika diskutēta arī sakarā ar Enron audita un konsultāciju uh, um, nošķiršana. Uh, līdz ar to tas ir arī reitinga jautājums. Uh, tas uh, nozīmē, ko uh, pirka uh, tad var arī dis, diktēt, uh, kā ir jāizskatās. Un tā pēdējā dēma, kura vēl tika diskutēta šajā fórumā, um, tā ir Eiropas centrāla bankas eh, neatkarības eh, problēma. Eiropas centrālā bankai nav kā uh, tāda pati pozīcija kā Amerikas federālajai bankai. Um, fe federālā banka stāv uh, pretī Amerikas valdībai, bet e Eiropas uh, centrālā banka ir uh, šajā sakarā ir vēl nepieciešama institucionāla attīstība. Varbūt daudz tēmas es vēl esmu aizmirsis, bet tās, kuras es esmu atkārtojis, es domāju, tās ir svarīgākās tēmas. Es vēlreiz vēlos pateikties eh, ministru kungam Kolausekam arī pa, par labo diskusiju un paldies. Es eh, priecāšos par atkal redzēšanos. Jā, paldies. Līdz priekšsētāt priekšsēdētāji, es arī vēlos jums pateikties par mūsu sadarbību, arī Jānačeka kungam. Uh, Uh, un arī lauksaimniecības un komitejas priekšsēdētājām Čehijas parlamentē. Jums visiem uh, es vēlos pateikties. Jūs esat uh, atnākuši un atbraukuši lielā skaitā uz mūsu piekto tikšanu šajā sasaukumā. Uh, un varbūt uh, uh, mūsu pēctečiem es teiktu, ka būtu labi organizēt arī šādas tikšanās, varbūt arī darba eh, grupas, bet arī šos eh, ekonomiskajos un monetārajos jautājumos eh, par uzdevumu sadalījumu starp Eiropas un nacionālo līmeni. Tas ir ļoti nepieciešams. Arī es pateicos trim komisāriem, ministriem, arī centrālās bankas pārstāvjiem un valūtas fonda direktoram un arī komitejas sekretariātam es vēlos pateikties par šīs tikšanās panākumiem. Jums visiem es novēlu um, um, tātad lielu drosmi realizēt jūsu nacionālajos uh, parlamentos, ja ir runa par banku atbalsta plāniem uh, un dot savu ieguldījumu, uh, lai tas uh, notiktu pilsoņu interesēs un mūsu ekonomikai at